dienas sanāksme. Okay, then. First item on the... Pirmais darba kārtības punkts šo pēcpusdienu ir viedokļu apmaiņa ar Ungārijas prezidentūru par transportu. Un es vēlētos uh, jums stādīt priekšā valsts transporta ministru Paulu Valmeru. Mums ir bijis tas gods tikties jau neformāli pirms Ungāru prezidentūra uzsāka darbu. Valmār kungs sveicu jūs Eiropas parlamenta transporta komitejā. Mēs esam gatavi turpmākai sadarbībai sešu mēnešu laikā, un mēs arī labprāt uzklausīsim, ar interesi uzklausīsim uh, jūsu teikto Ungārijas prezidentūras vārdā. Parastā kārtība ir tāda, ka jūs vispirms sakāt uzrunu, un pēc tam tiek uzdoti jautājumi. Vispirms uzdod jautājumus koordinātori un politisko grupu pārstāvi, un pēc tam citi deputāti, ja viņi vēlas arī uzdot kādus jautājumus. Vēlreiz sveicām jūs mūsu vidu un dodu jums vārdu. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Dāmas un kungi, deputāti, es ļoti priecājos par iespēju uzstāties savas zemes vārdā un jums izklāstīt Ungārijas prezidentūras prioritātes transporta jomā. Esmu pārliecināts, ka Eiropa tikai tad var saglabāt konkurēt spēju pasaulē, ja tā spēja reaģēt uz aktuālajiem uzdevumiem un izaicinājumiem. Uh, Arī transporta jomā Ungārijas prezidentūra grib darīt visu, lai Eiropa varētu būt un palikt konkurēt spējīga. Transports ir ļoti nozīmīga tautsēmniecības nozare, transports gan gaisa transports, gan ceļu transports un arī ūdens ceļi. Tie ir ļoti nozīmīgi faktori ekonomikā. Un bez ekonomiskajiem faktoriem būtiski ir arī ievērot ilgtspējības un dabas vides aizsardzības principus. Spānijas un Bēļģijas prezidentūras laikā tika paveikts ļoti daudz saskaņā ar iepriekš noteiktajām prioritātēm Un Ungārijas prezidentūra balstīsies uz šiem sasniegumiem un turpinās tādā pašā garā. Lai izpildītu mūsu mērķus, mums būs nepieciešama sadarbība no visu Eiropas saimnības institūciju puses un arī no Eiropas parlamenta. Dāmas un kungi, es gribētu jums izklāstīt īsumā Ungārijas prezidentūras prioritātes. Sākšu ar ceļu satiksmi, ceļu transportu, sauszemes transportu. Jūs zināt, ka ir pieņemta direktīva, ir noslēgts nolīgums uh, padomē un ir ļoti būtiski, lai šis nolīgums tiktu noslēgts arī ar parlamentu. Par ko viņi tieši runā? Un tagad jau Beļģijas prezidentūras laikā tika noteiktas būtiskas prioritātes, ko mēs ievērosim arī sadarbībā ar Eiropas parlamentu. un jebkurā uh, jūtīgā jautājumā mēs gribam atrast kompromisu, lai 2011. gadā varētu, pirmajā pusē varētu noslēgt otro lasījumu. Viens no, viena no prioritātēm mums ir ceļu un ielu drošības direktīva, un mēs gribam uh, pabeigt darbu ar to mūsu prezidentūras laikā, ja tas ir iespējams. 2010. gada 2. decembrī tika nolēmts, ka Ungārijas prezidentūra var sākt otro lasījumu un noslēgt to līdz vasarai. Ir būtiski, lai visas administratīvās formalitātes tiktu izpildīts, lai mēs šos termiņus varētu ievērot. Mēs centīsimies nodrošināt labu sadarbību starp trim lielajām institūcijām, lai nolīgums tiktu noslēgts. Liela prioritāte mums ir arī pirmā tā saucamā dzelzceļa pakete. Un 16. jūnijā šogad mēs varētu noslēgt darbu pie vienotas pieejas izstrādes. Mēs ceram, ka mums tas izdosies un ka atšķirīgos nu, viedokļus dalību valstīs mēs tomēr spēsim saskaņot un um, nodot labus rezultātus tālāk Polijas prezidentūrai. Ceram arī, ka iekšējās kuģošanas, iekšējās uh, jūrniecības jomā arī mums izdosies panākt Uh, labas sekmes veidojot loģistiskos, loģistikas tīklus. Un ceram, ka mums uzdo, izdosies uzlabot sadarbību un ceram, ka šī nozare. Un ceram, ka iekšzemes ūdens transportā mums izdosies nu, attī, paplašināt jau esošos loģistikas tīklus. 2010. 2011. gadā no 6. līdz 8. aprīlim notiks ļoti nozīmīga konference Estergomā par šo tēmu. Un, protams, ka arī Najādes programmai šeit būs liela nozīme. Un Mēs ļoti ceram, ka mums izdosies uh, uzlabot situāciju iekšzemes jūras transporta jomā, ka mums izdosies izstrādāt rīcības programmu un 2011. gada jūnijā padome izstrādās uh, ziņojumu par šo tēmu. Mēs izmantosim jau uzkrāto pieredzi un pieņemsim padomas secinājumus šī gada jūnijā. Iekšējais jūras transports un personu un, pas, un preču pārvadājumi konkrēti tieši šo pārvadājumu licencēšana būs jautājums, ko padome apspriedīs un par ko pieņems lēmumu šī gada martā. Darba grupā mēs esam vienojušies par to, ka jāpieņem lēmums 16. jūnijā, tātad padomis lēmums. Un iekšējās jūras transports ir arī joma vai nozare, kurā ir jāveido jaunas darba vietas, un piemērs šeit ir tā saucamā Donavas makro stratēģija, uh, līdz 2011. gada beigām mēs izstrādāsim attiecīgus dokumentus, kur izklāstīsim mūsu viedokli cita starpā par tranzīta iespējām šajā reģionā. Donava ir, Donavas basēns ir ļoti tāda kompleksa vide un arī ekonomiskā ziņā ļoti daudzsološs reģions bet tas ir ne tikai Ungārijai nozīmīgs ekonomikas elements. Ungārija ir iesaistījusies tā saucamajā nu, iekšējās kuģošanas tīklā un ir būtiski attīstīt sadarbību pārrobežām. Tas dažkārt ir varbūt nav ticis ņemts vērā agrākās koncepcijās. Informācijas sistēmām ir jābūt saskaņotām un ir, būs jāpieņem arī virkne tehniska rakstura lēmumu, lai inteliģenti varētu integrēt šīs jaunās sistēmas ziemeļu dienvidu sadarbības asī. Ungārijas prezidentūra nodarbosies arī ar lielu dokumentu pakotni, proti transporta balto grāmatu. Mēs pilnībā piekrītam Eiropas parlamentam, proti ir vajadzīgs transporta tīkls vienots visai Eiropas Savienībai, kas ir nozīmīgs reģionu attīstībai un konkurētspējas nodrošināšanai Tam būs arī liela nozīme kohēzijā, un tas ļaus attīstīt iekšējo, vienotu iekšējo tirgu. Tas nozīmē, ka turpmākajā laikā transporta politikā esošās atšķirības reģionu starpā cerams tiks samazinātas un konkurēt spēja reģionos tiks saglabāta vai pat uzlabota. Komisijas paziņojums iznāks 2011. gadā martā, jo komisija vēlas saskaņot šo balto grāmatu ar stratēģiju 2020, ņemot vērā arī eiro enerģiju enerģētikas paketes stratēģiju. Līdz ar to 16. jūnijā padomas sanāksmē tiks pieņemts attiecīgais lēmums. Runājot par TNT tīklu, TNT tīklu, mēs uzskatām, ka sociālā un ekonomiskā kohēzija un vienota tirgus sasniegšana ir pan, attīstība ir iespējama tikai tad, ja TNT uh, tiks papildināts ar trūkstošajiem elementiem un kļūs par integrētu transporta sistēmu. Šobrīd tas nav pilnībā visiem pieejams un līdz ar to darbību tajā nu, raksturojam kā tāda visai lēna. Ir jāturpina attīstīt kontakti, jāturpina attīstīt savienojumu šajā TNT uh, tīklā. Un ļoti būtiski mums šķiet arī, ka komisija iesaistīs dalību valstis pēc iespējas vairāk TNT uh, divu un starp posma pārskata izstrādē. Uh, 8. februārī notiks neformāla transporta ministru tikšanās, kurā TNT tīkls būs galvenais jautājums, un mēs runāsim arī par visiem finansējuma jautājumiem. Runājot par aktuālo situāciju, tad tikai šī gada jūnijā būs noslēgta likumdošanas izstrāde attiecībā uz TNT tīklu. Tāpēc padome arī tikai vēlāk varēs pievērsties šim jautājumam. Runājot par gaisa transportu, tad šeit koncepcijas nosaukums ir Single European Sky Un runa ir par to, kāds nākotnē, kāda nākotnē būs šī vienotā gaisa telpa Eiropā. Pēc SIS sistēmas izstrādes tagad jāķerās pie programmu īstenošanas praksē. Un šī gada 3. un 4. martā Ungārijas prezidentūra iecerējusi plaša Uh, apjoma un augsta līmeņa konferenci Budapeštā. Mēs balstīsimies uz pagājušā gada konferences rezultātiem Madridē un uz tās secinājumiem. Runāsim par transporta sistēmu vadības, transpo, gaisa transporta vadības pārstruktūrēšanu un par Single European Sky sistēmām 1 un 2. Runāsim arī par Cēzar um, programmu un par sistēmu NextGen. Tātad vienotā gaisa telpa un tās izveida būs prioritāte minētajā kontekstā. un veidojot šo vienoto gaisa telpu, ir svarīgi, lai Cēzara un Netgen kontekstā viss tiktu labi sagatavots. Ir jāgarantē arī, lai būtu notiktu tāda netraucēta pāreja no vienas sistēmas uz jaunāko, nākošo sistēmu pētniecība un inovācija gaisa transportā ir sevišķi nozīmīga, un Ungārijas prezidentūra vēlas koncentrēties uz attiecībām, kas valda starp uh, Eiropas Savienības institūcijām un starptautisko civilās um, aviācijas organizāciju. Tāpat vēlamies turpināt pārunas ar trešajām valstīm un balstīsimies uz rezultātiem, kas jau ir panākti sadarbībā ar Eiropas komisiju. Līdz ar to Ungārijas prezidentūra vēlas, lai brīdī, kad iznākt komisijas ziņojums, lai mēs būtu paveikuši visu, kas nepieciešams no līguma slēgšanai. Cita starpā arī jāpiemina nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveici, un mēs vēlamies izstrādāt attiecīgo mandātu. Ungārijas prezidentūras laikā prezentēsim arī priekšlikumu attiecībā uz Islandi un Norvēģiju, tāpat arī ASV un tās uh, pievienošanos vienotajai gaisa telpai. Arī ar Brazīliju un Izraēlu vēlamies noslēgt, noslēgt nolīgumus vai vismaz turpināt sārunas. Runājot par jūras transporta pakotni, tad Ungārijai nav jūras robežas un mēs eh, līdz ar to uh, lūdzām palīdzību Beļģijai kā sadarbības partnerim. Ar Beļģijas kolēģu palīdzību attiecīgā dokumentu pakotne tiks uh, tālāk skatīta un attīstīta. Vēlamies arī pārskatīt regulu par uh, um, gaisa transporta drošību, gaisa pārvadājumu drošību, un Eiropas Savienība ir nolēmusi turpināt strādāt šajā jomā. Runājot par noteiktiem protokoliem, tad ceram, ka nākamajā padomes sanāksmē tiks pieņemti attiecīgi lēmumi, un Ungārijas prezidentūras laikā tiks skatīta arī pārskatīta direktīva par kuģu aprīkojumu. Mēs katrā ziņā vēlamies pārunas uzsākt. Padomes sanāksmē jūnijā mēs gribam arī īstenot politiskas vienošanās. Un, lai aina būtu pilnīga, jāpiemina arī Galileo programma. Ungārijas prezidentūras laikā uh, Mēs gribam pirmajā la, pabeigt pirmo lasījumu sadarbībā ar parlamentu un vēlamies, lai par Galileo arī būtu padomis secinājumi. Dāmas un kungi, deputāti, es apzinos, ka tikai sadarbojoties ar padomi, dalībvalstīm un ar jums, mums izdosies labi strādāt. Tāpēc es uh, nu, izsaku paļāvību, ka jūs sniegsiet mums atbalstu un apliecinu jums, ka mēs esam gatavi slēgt kompromisus un sadarboties vislabākajā veidā. Un tagad labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un es domāju, ka arī turpmāko sešu mēnešu laikā mēs tiksimies un apmainīsimies viedokļiem. Paldies! Thank you. Paldies ministra, ministram Volnāram. Un tagad došu vārdu vispirms koordinātoriem jautājumu uzdošanai. Es um, nolasīšu vispirms runātāju sarakstu, un tad jūs varat. Um, um, Tātad. Mrs. Lichtenberger. Mr... Es nezinu, varbūt koleģe kungs arī vēlas uzstāties, jā. Have... Un tad man ir. Mr. Liberatsky, Mrs. Gurmai, Mrs. Foster, Mrs. Mr. Kanchian. Any... Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Ugies kungs vēlas uzstāties vēl? Jā. Tātad vispirms došu vārdu koordinatoriem, pēc tam būs tāda bildes. Katram koordinatoram ir četras minūtes laika. Jā, un sāksim vispirms ar Groša kungu. Paldies, priekšēdētāji! Paldies jums, ministra kungs, par programmas prezentāciju. Vēlu arī jums sekmes jūsu darbā. Transports ir viens no nozīmīgākajām sfērām šajā parlamentā. Un plus ir tāds, ka šī joma ļoti cieši ir saistīta ar mūsu pilsoņu, mūsu iedzīvotāju interesēm. Un es, protams, priecājos, ka jūs turpināsiet strādāt ar diviem lielajiem dosjē, kas ir tikuši jau izstrādāti. Uh, bet joprojām ir jāturpina meklēt kompromisu gan eirovinietes, gan dzelzceļa attīstības. Jo... Un es ceru, ka mūs, mums abos gadījumos izdosies panākt, lai Eiropā būtu pievienotā vērtība šajās jomās, jo nevar būt tā, ka eirovinietes jomā uh, Uh, mūsu viedoklis vispār netiek ņemts vērā salīdzinājumā ar padomes nostāju. Un jūs droši vien sapratīsiet, ka jūsu plāns būs, ja jūs vienkārši vēlēsieties uh, panākt, lai no cilvēku kabatas tiek finansēts šis, šī koncepcija, tad jūs nu, nesaņemsiet mūsu piekrišanu. Ir vajadzīgi jauni resursi transporta attīstībai un mobilitātes veicināšanai. Un ja jūs rīkosieties saskaņā ar šo pieeju, tad parlaments vienmēr būs jūsu pusē un palīdzēs jums meklēt risinājumu. Un runājot par pārskatīšanu vai pārstrādi tieši dzelzceļa jomā, Mēs ceram, ka arī šajā gadījumā mēs varēsim izmantot šo pārskatīšanu, lai iz, norādītu, kādi būs akcenti nākotnē. Un arī šeit mēs gribam panākt, lai tiktu izveidots tāds labs, labi funkcionējošs, pilnīgs tirgus šajā dzelzceļa sektorā. Jūs pieminējāt arī to, ka būs divas konferences, viena būs veltīta uh, Uh, iekšēji kuģniecībai, un otrā būs runa par vienotu uh, gaisa telpu Eiropā. Arī šeit jūs redzat, runājot par iekšējo kuģošanu, to var izmantot šeit ir pastāv lielas attīstības iespējas un ir iespēja radīt jaunus akcentus. Mēs jau vairākus gadus parlamentā nākam klajā ar ļoti saprātīgām prasībām, uh, struktūrām ir jābūt vienkāršām un efektīvām, nevis jāatkārto kaut kas 27 reizes. Un es gribētu jums novēlēt, rēķināties nevis tikai ar labo gribu, bet tiešām arī parādīt, kāda ir jūsu nostāja, būt neatlaidīgam, un es novēlu jums panākumus un sekmes manas frakcijas, tātad tautas politiskās uh, grupas vārdā. Paldies! Jūs divas sekundes pārsniedzāt laiku. Ja katrs pārsniedz tiktu tikai par divām sekundēm, tad es būtu ārkārtīgi iepriecināts. Vārds Alkadrāvī kungam. Es vispirms vēlētos sveikt transporta komitejā ministru un vēlu jums panākumus darbā. Jūs priekšā ir lieli izaicinājumi, darba kārtībā ir iekļaut ļoti svarīgi jautājumi. Uh, Es uh, visus varbūt uh, neminēšu, bet uh, Bēļģijas prezidentūra jau vismaz pie diviem ir sākusi nopietni strādāt, proti eiro viņetēm un pie pārobežu pārvadājumiem, un tagad šajos jautājumos ir jāpanāk vienošanās ar parlamentu. Un virknē gadījumu, protams, bija grūti panākt vienošanos padome, bet kā referents par eiro viņatas direktīvu es gribētu jūs brīdināt, ka jums ir jāapzinās, ka parlaments arī vēlēsies teikt savu vārdu un ietekmēt šo direktīvu, un tādēļ jums ir jābūt drosmīgiem un jāaicina kolēģis būt elastīgākiem eiroviņietas jautājumā attiecībā par ieņēmumu pārdalīšanu un izlietošanu, un tāpat jādomā par uh, maksas sistēmu, apmaksas sistēmu sadarbspēju un par ārējo izmaksu internalizāciju citos transporta veidos. Es negribu runāt šeit gari par šiem jautājumiem, bet uh, gribu teikt, ka jums jāgatavojas ir nopietnām grūtām sarunām. Mums ir jādomā par nāk, transporta nākotni, par balto grāmatu, par dzelzceļa paketes pārskatīšanu par ten dis, desmit un arī jāsagatavo Eiropas Savienības finanšu plāns nākošam periodam. Un jums uh, ir uh, noteikti jāatrod arī finansējums uh, transporta infrastruktūras attīstībai. Par to rūpēsies arī mūsu komiteja. Un padomēji ir uh, jāraugās vairāk no Eiropas viedokļa, no Eiropas konteksta un uh, jāatkāpjas no tīri nacionāla skatījumi. Būs uh, jāpiešķir ne tikai papildu līdzekļi, bet šo līdzekļu ietvaros izvirzīt prioritātes tā, lai trans Eiropas tīklī uh, tiktu tiešām izveidoti tas pats sakāms par Eiropas vienotām debesīm un par um, kopīgiem Eiropas ūdens ceļiem. Un padomēji ir uh, tiešām jāspēr solis uz priekšu šajos jautājumos un, ja tas tā notiks, tad mēs varēsim sadarboties. Tagad Maisners kundze liberāļu grupas vārdā. Paldies! Uh, sveicu jūs, ministra kungs, liberāļu vārdā parlamentā un ceru uz labu sadarbību. Man ir trīs punkti, uz kuriem es vēlos koncentrēties. Par eirovinieti runājāt gan jūs, gan man iepriekšējie kolēģi, tāpēc es par to nerunāšu. Man interesē visa jūras kuģniecība kopumā. Jūs runājāt par to, ka tā būs no prioritātēm Ungārijas prezidentūrai. Ko tieši jūs esat iecerējuši? Jūs runājāt par infrastruktūras attīstību, gribat uh, radīt darba vietas un, protams, arī pieminējāt Donavas baseinu vai šo makro reģionu. Un šis dosie šobrīd arī parlamentā tiek izstrādāts, bet Donava nav upe, pa kuru var kuģot visā garumā. Uh, Nu, tas ir aspekts, par ko jums ir jādomā. Kā no jūsu, tātad no Ungārijas viedokļa, kur jūs redzat šeit, nu, jaunu, jaunu aktivitāšu iespējas un, un arī ierobežojumus? Tad jūs teicāt, ka Ungārijai nav jūras robežas un tāpēc sadarbosieties ar Beļģiju, bet, protams, arī valsts, kam nav jūras robežas pa upēm, netieši ir saistīta ar jūru. Tāpēc es, protams, ceru, ka arī jūsu prezidentūras laikā varēs diskutēt par problēmām, kas nodarbina valstis ar jūras robežu. Un vēl viens punkts TNT tīkli, par to man ir jautājumi. Transporta asis, tās ir tā kā iekšējā tirgus nu, asinsvadi vai asins apgāde. Un, protams, ka ir ļoti nozīmīgi šo TNT tīklu papildināt, bet jūs zināt, ka ir valstis, kurām nu, ir grūtības attīstīt dzelzceļa infrastruktūru, kurās vienkārši, nu, kur, kur tā ir ļoti pieticīga, jo vienkārši nav līdzekļu. Bet mani interesē, kur jūs redzat prioritātes. Jūs varbūt zināt arī, ka Saragosā Spānijas prezidentūras laikā runa bija par to, ka varbūt vajadzētu stimulēt šo pārobežu sadarbību tieši dzelzceļa jomā, lai motivētu dalību valstis iesaistīties. Un vēl svarīgs jautājums, kas mani nodarbina, ir drošība gaisa pārvadājumos. Jūs zinat, ka nu, es esmu ēnu referente, un šis jautājums mani interesē, Jūs zināt, ka pagājušā gada nodale, nogalē notika teroristu uzbrukumi, cita starpā tika izmantots kravu pārvadājumu infrastruktūra. Un par šiem jautājumiem mēs noteikti runāsim šajā komitejā. Es labprāt uzklausītu jūsu viedokli. Paldies! Paldies! Tagad Lichtenbergers kundze zaļo grupas vārdu. Jā, herzlichen dank. Eh, Paldies par jūsu prezentāciju. Tā ir ļoti plaša programma, ko jūs esat apņēmušies īstenot. Ļoti interesanti. Uh, un, protams, būs vērot, kā jums veiksies. Man ir daži jautājumi. Vispirms par Donavas stratēģiju, kā teica mana kolēģe. Uh, mēs labprāt konkrētāk dzirdētu, kādā virzienā jūs gribat attīstīt Donavas stratēģiju un kā jūs gribat uzlabot, nu, palielināt kuģošanas intensitāti Donavā, jo lielas problēmas rada trūkstošā infrastruktūra un arī trūkstošie savienojumi starp pārvadātājiem. Uh, gar Donavu un pa Donavu. Un tāpēc mēs daudz domājam par to, kā, nu kādi, tad drīzāk vajadzētu kuģus piemērot upei, nevis upi censties piemērot kuģiem. Un mani interesē, kā jūs vērtējat šo river adapted ships, tātad um, upē piemēroti kuģi šo koncepciju. Kā jūs to vērtējat? Un tad vēl man ir jautājums, kas saistās ar Alpiem. Es zinu, ka valstis, kuras tieši neskar kāda problēma, mēdz nākt klajā ar vislabākajiem risinājumiem. Un varbūt runājot par uh, protokolu parakstīšanu par Alpu transportu vai Alpu konvenciju. Varbūt jūs varētu pavirzīt arī šo jautājumu uz priekšu, šeit viena valsts ir ietiepusies, un būtu ļoti jauki, ja jūs varētu šeit um, Ungārijai un Austrijai dot tādu mazu skaistu iespēju pavirzīt sadarbību uz priekšu. Un vēl man ir jautājums par dzelzceļu. Transporta komiteja uh, satikās tādā, nu, vietā, kur satieks trīs valstu robežas un runājām par, par tā saucamo rābes dzelzceļu Un šis, bet runājot par vienoto gaisa telpu, tad šeit, nu, šeit ir vērojama zinām bloķēšanās vai bloķēšana. Ko jūs esat iecerējuši darīt situācijas labā? Paldies. Tagad vārds Van Dālenkungam. Gribu sveikt jūs, ministra kungs, mūsu komiteja, bet es gribētu runāt uh, par vienu konkrētu jautājumu. Vispirms gribētu jūs uh, uzslavēt un uh, par to, ka jūs esat pievērstušies iekšzemes ūdens ceļiem. Ir ļoti labi runāt par šo transportu veidu, jo bieži vien tas tiek atstāts novārtā, novārtā un aizmirsts. Un tas, ka jūs uh, risinot šo jautājumu ir lieliski. Maisners kundze norādīja, ka par, runājot par iekšzemes ūdens ceļiem, mēs domājam parasti par infrastruktūru un eh, par eh, tā saucamām vājajām vietām šai infrastruktūrā. Uh, Mēs eh, šeit jau tika pieminētas eh, konferences, eh, kas tiek rīkots par šo jautājumu. Man, es gribētu zināt, ko jūs esat iecerējuši darīt, lai Uh, situācija ar Vilshovenu tiktu atrisināta. Mums uh, pietiek uh, runāt un jāsāk darīt, jābūvē nepieciešamās slūžas. Šeit tika runāts arī par lielajām upēm, bet es gribētu pievērsties it īpaši uh, Reinas jautājumam. Šeit barža ir apgāzusies un nogrimusi, un tas viss ir radījis milzīgas sarežģījumus. Uh, ja visas drošības sistēmas būtu labi darbojušās, tad šāds uh, incidents nebūtu noticis. Bet mums ir jārisina arī tādas problēmas kā straumes, ātrās straumes uz ceļiem ir paredzēta sistēma, kā var evakuēt avarējušas automašīnas, un tas pats mums būtu jāparādz arī upju transpo, transportā. Pirms pieciem gadiem notika nelaimes gadījums ar Excelsior konteineriem, un mums tika apsolīts, ka tiks izveidota kuģu vraku evakuācijas sistēma, bet uh, izskatās, ka nekas nav darīts. Vai Estergomā jūs varētu varbūt mums piedāvāt kādu risinājumu un vēl jums panākums darbā? Já bych měl jenom několik skromných dotazů. Vārds Količe kungam. Paldies, ministra kungs, man arī ir pāris jautājumi. Jūs, ministra kungs, runājāt, ka esat novē, nolēmuši pievērsties ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Varbūt jums ir paredzēts arī plāns, kā cīnīties pret satiksmes noteikumu pārkāpumiem starptautiskajā autotransportā. Un otrs jautājums ir par uh, pirmo dzelzceļa paketi vai ir paredzēts atbalstīt vietējos starp savienojumus starp dzelzceļiem dažādās valstīs, starp Čehijas republiku un Austriju, piemēram, un ar Ungāriju un Slovākiju un kas tiek darīts SOSAR programmas sakarā, vai ir paredzēts pārskatīt drošības pasākumus uh, lidostās, lai palielinātu lidostu caurlaidību. Un arī vai ir domāts par Elbas un Donavas kuģoš, kuģojamības uzlabojamību, jo uh, Donava, piemēram, sākas no Vīnes, it kā pirms tam nekas nebūtu, un Elba sākas pie Magdeburgas. Tagad uh, es varētu, vēlētos jums lūgt atbildēt uz pirmo jautājumu raundu. Es, jūs rīcībā ir apmēram desmit minūtes, un pēc tam mēs pāriesim pie otrā jautājuma raunda. Lūdzu. Köszönöm szépen. Hát az elhangzottakból... Paldies. Viena no svarīgākajām lietām, kam pieskārās runātāji, bija šis secīgums. Kā jau es minēju, tātad mēs strādājam balstoties uz Spānijas un Beļģijas prezidentūru laikā sasniegtā, un esam saņēmuši arī vairākus jautājumus par eiroviņietes direktīvas uh, otrā lasījuma iespējamību. Tātad, vai ir iespējams panākt vienošanos? Nu, jāsaka, ka tas ir jautājums, kas transporta jomā uh, nodrošinātu vistaustāmākos rezultātus. Tātad, ja mums izdotos pabeigt darbu pie šī dosjē. Iespējams, ka no dažu parlamenta deputātu puses varētu rasties uh, jautājumi vai vēlmes, kas ir lielāki vai tālējošāki nekā tas, kas būtu iekļauts kompromisa pakotnē. Bet, manuprāt, tas ir rezultāts, kas sasniegts gadiem ilgā darbā. Tādēļ, ja pat mēs panāktu rezultātu, kas varbūt nav tik tālējošs, varbūt tas būtu efektīvāks veids, kā risināt šos ar transportu jaut saistītos jautājumus. Tātad te, piemēram, ir jāmin tā, tas piesārņ, tā pieeja, kad mēs balstāmies uz piesārņotāju vai uz lietotāju, un tas būtu pilnībā ieskaitām šajā pakotnē. Un pat ja mēs uh, regulā neiekļaujam pilnīgi visas izteiktās vēlmes, tad ir taču iespējams kaut kad vēlāk regulu pārskatīt, vēlāk to pārstrādāt un tad iespējams ir uh, labāks veids panākt vēlākā fāzē labāku kompromisu uh, tajā brīdī, kad mēs zinām, kāda ir esošā pieredze. Kas attiecas uz dzelzceļa pakotnes pārstrādāto versiju, šeit gribētu norādīt, ka transportā visi jautājumi ir saistīti ar visiem citiem jautājumiem. Ja mēs runājam par eiroviņieti un uh, principu lietotājs maksā vai arī piesārņotājs maksā, uh, Tādējādi iespējams mums izdotos izvēlēties un izmantot pieeju, kas ir no sektora neitrāla, tātad starp dzelzceļu un ceļu transportu. Un, lai tas būtu arī saskaņā ar vides um, aizsardzības aspektiem, kā arī trokšņa samazināšanas uh, pieprasījumiem. Vairāki delegāti norādīja, ka dzelzceļa pakotnes pārstrādāšana uh, pārskatīšana ir ļoti sarežģīts jautājums, jo te ir pārstāvētas un uh, jāņem vērā ļoti plaša dalību valstu klāsta intereses. Bet varu jums apsolīt, ka mēs tam pievērsīsim lielu uzmanību un, ja nu būtu tas nepieciešams, tad esam gatavi arī katru nedēļu satikties, lai pozīcijas savietot un tas ir iekļauts arī padomes um, sanāksmi darba kārtībā. Tātad mūsu mērķis ir panākt vai nu diskusijas par progresu, vai arī izstrādāt progresa ziņojumu. Kas attiecas uz ārējām izmaksām vai ieņēmumiem, kas uh, tiek uh, radīti no ārējām, ārējiem avotiem, tad mēs vēlētos, lai šis finansējums tiek izmantots konkrētajā sektorā. Bet No otras puses, ir vairākas dalībvalsts, kas nevēlas deklarēt un nevēlas atklāti pieņemt obligātu šāda veida risinājumu. Un tādā situācijā mums ir jāmeklē kompromisi. Un arī šajā jautājumā varu jums solīt, ka plānojam cītīgi strādāt pie šī jautājuma, lai rastu risinājumu, kas būtu piemērots un pieņemams visiem. Pilnībā piekrītu Kroša kungam, ka mums patiešām nepieciešams spēcīgs un vienots, vienotais tirgus, un arī tādēļ ir pilnīgi neaizvietojama pārstrādātā dzelzceļa um, pakotne. Nav jau nekāds noslēpums, ka Ungārija vienmēr ir uzskatījusi, ka vienots Eiropas, Eiropas stiprināšanai nepieciešams stiprināt arī transporta jomu, un esam pārskatījuši gan uh, Uh, jūras transportu, iekšzemes ūdens transportu, sauszemes transportu, lai mēs varētu vienotā veidā, vienotā pieejā sanāk, uh, sasniegt šo mērķi un tajā pašā kontekstā uh, nodrošināt spēcīgu vienoto tirgu un tā attīstību. ja mēs runājam par iekšzemes, iekšzemes ūdens transportu, tad eh, šeit eh, savstarpējā sasaiste starp dažādiem eh, infrastruktūras veidiem un transporta veidiem ir neaizstājams. Tātad mēs nevaram runāt tikai par vienu upi, mums jāņem vērā arī blakus esošais sauszemes transports un jūras transport, transports. Un arī rūpnieciskās attīstības kontekstā mums vajadzētu runāt ne tikai par dzelzceļu vai um, sauszemes transportu, šeit mums jārunā arī par ostām. Tātad, ja, mē, ja tiek spriests par um, kādām uh, rūpniecības uh, um, tātad, um, vietu attīstību, tad mums ir īpaša uzmanība jāpievērš arī upju ostām. Kas attiec uz vienotajām Eiropas debesīm, Single European Sky un uh, pelnu problēmu vulkāna darbības rezultātā, tad uh, Šeit Ungārija un Rietumbalkānu valstis aprīlī plāno parakstīt nolīgumu par um, uh, šiem jautājumiem. Un tika uzdots jautājums arī saistībā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un drošību uz ceļiem. Šeit mēs nevēlētos, lai uh, pārkāp, par pārkāpumiem pienāktos sots tikai uh, tādēļ, lai būtu strikti un bargi likumi. Uh, likumi ir jāīsteno arī tādos gadījumos, ja um, ārzemnieki pārkāp noteikumus, bet tas nav tikai sodīšanas pēc. Mums ir uh, prātā vienmēr jāpatur drošības šī ideja, un, ja mēs runājam par tādiem pārkāpumiem kā braukšana dzērumā, braukšana pie sarkanās gaismas, um, ātruma ierobežojumu neievērošana, tās tātad ir tās svarīgākās jomas, kur mums ir jāpanāk progress, lai varētu nodrošināt un veicināt drošību uz ceļiem. Apvienotai karalistei un īrijai būs jāpieņem lēmums, vai tās plāno iesaistīties šajās sarunās, un es ceru, ka līdz jūlija beigām arī šis jautājums uh, tiks atrisināts un šis uh, darbs pie šī dosie būs pabeigts. Kas attiecas uz uh, finansējumu un TNT tīkliem, tad padomē uh, mūsu grupa gluži nav atbildīga par Eiropas Savienības budžeta uh, jautājumiem, un arī jūsu komiteja, cik es zinu, tad nav tieši atbildīga par šo jautājumu. Un tas nozīmē, ka padomēji un uh, komisijai, kā arī parlamentam ir kopā jāsastrādājas, lai kopā nonāktu pie risinājuma, kurā transporta jomā netiktu samazināts finansējums, bet, kas attiecas uz palielinātiem resursiem, tad šķiet, ka dalība valstis nav pārāk lielā sajūsmā par palielinātu budžetu transportam. Bet mums būtu jāpārskata transporta veidi, uh, um, un jānodrošina, lai fin pieejamais finansējums tiktu iz, uh, izmantots efektīvā veidā. Kas atots, attiecas uz pamatnostādņu noteikšanu, uh, tad prezidentūrai ir tiesības norādīt komisijai, kuras būtu tās svarīgākās pamatnostādnes vai virzieni. Mēs esam iesaistīti darba kārtības izstrādē, un kā prezidentūrai mums tā tad ir sava ietekme uz šo jautājumu, bet tajā pašā laikā neklus, nekonsultējoties ar dalību valstīm un nepanākot vienprātību par šiem jautājumiem. Nu, nebūtu īsti gudri pieņemt šādus lēmumus vienpusēji. Un kas attiecas uz gaisa transporta drošību, tad komisārs Kallas uh, pievērš pastiprinātu uzmanību gaisa transportam, un mēs gaitā, gaidām šobrīd, kad komisija publiskos dokumentu, kurš paredzēts, uh, kur pa, paredzēts publiskot jūnija padomē, bet uh, arī te ir jāsaka, ka ir jāņem vērā ļoti daudz aspekti. Tātad kādā, veiglā, kādā veidā varētu atvieglot pasažieru plūsmu uh, lidostās, Uh, ķermeņa skeneri, tātad ar tiem saistītās problēmas, vai tie tiks izmantoti un kā pa palielināt šo plūsmu caur lidostām. Uh, mums ir uh, tātad jāiegūst idejas, lai tad padomē par tiem varētu pieņemt gala lēmumu. Un ja Eiropas transporta interese vai, interes, vai Eiropas transporta um, intereses stāv pāri nacionālajām transporta interesēm. Jā, ja šis, um, šī ideja ir pieņemama, tad arī te, TNT tīklu izstrāde ir pilnīgi loģiska. Un tādēļ mūsdienās izmantojot Eiropas finansējumu ļoti būtiski noskaidrot, kas tad īsti var tikt finansēts. Kas attiecas uz šiem robiem tīklā un uz tām trūkstošajām saiknēm, uh, šeit gribētu teikt, ka mums nepieciešams regulējums, kas radītu rezerves sistēmā, lai nodrošinātos, ka lielāko daļu resursu mēs pild, uh, izmantojam tieši šo robu aizpildīšanai, kas labāk kaltot Eiropas interesēm un kas ir tie jautājumi, ko dalību valstis pašas nevar atrisināt. Šeit jārunā arī par pārrobežu transporta uh, saiknēm. Tālāk, Donovas stratēģija. Tā ir viena no Ungārijas prezidentūras prioritātēm, kā jau jūs to noteikti zināsiet. Un ne tikai uh, prezidentūra padomē ir um, atbildīga par šo jautājumu, jo tas nav tikai transporta jautājums, jo Donava un Donavas reģions tiek uzskatīts par ļoti komplicētu, sarežģītu sistēmu, uh, Donava tātad uh, plūst cauri vairākām valstīm. Un šeit uh, ir jārunā par Donavu arī kā ekoloģisku vienību. Um, tā tad ir jādomā arī par apūģe, apūdeņošanu, par plūdu kontroli. Tātad šeit ir ļoti daudz aspektu, kas ir savstarpēji sasaistīti un kas stiedzas ārpus transporta jomas. Protams, mums ir uh, jāizvēlas un jātiecas uz videi draudzīgu transporta koridoru, kas, um, ja mēs domājam par uh, iekšzemes ūdeņu kuģniecību, tas vidi piesārņo daudz mazāk nekā sauszemes transports vai dzelzceļš. Nu, ja mēs domājam par to, kāda veida transportu konkrēti vajadzētu izdo, uh, izvēlēties, uh, kāda ir emisija ierobežojuma, kādu degvielu vajadzētu izvēlēties šiem transporta līdzekļiem, arī šie jautājumi būtu jāatspoguļo regulā. Un kas attiecas uz protokolu, tad kamēr dalībvalstis, uh, kamēr attiecīgās dalībvalsts nevarēs panākt vienošanos, šo dokumentu mēs padomē nevaram pieņemt. Uh, jo tieši attiecīgās un iesaistītās dalībvalstis uh, tām ir jāpieņem lēmums. Mēs nevaram uzlikt ārēju spiedienu šīm valstīm. Tā būtu ļoti slikta praksa uh, Eiropā, un tādēļ šādu risinājumu nevaram izvēlēties. Es ceru, ka man izdevās atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies! Prieksēdētājs otrajā sarakstā ir septiņi runātāji. Dosim vārdu tiem. Divas minūtes katram lūdzu. Sākumā vārds Kozakungam lūdzu. Köszönöm szépen a szót. Mint a néppárt egyetlen magyar... Paldies uh, par iespēju uzstāties. Es kā vienīgais Ungāriju pārstāvošais tautas partijas deputāts šajā zālē vēlētos pateikties ministram un viņa komandai par viņu izcilī izstrādāto prezidentūras programmu. Katrai nākošai prezidentūrai es uzdodu vienu un to pašu jautājumu kas ir paredzēts pasažieru tiesību harmonizācijas jomā dažādos transporta veidos. Elnézést kérek, egy kis teng. Megismétlem a kérdést. Régóta napi renden van a külön... Atvainojamies par tehnisku kļūmi. Tātad, kā es teicu, Šis uh, jautājums uh, ir bijis darba kārtībā, un es to atkal uzdodu katrai jaunai prezidentūrai par pasažieru tiesībām dažādos transporta veidos. Eiropas komisija vēlētos nākt klajā ar paziņojumu šai jomā līdz gada beigām un uh, pēc uh, tam varētu sakot likumdošanas process. Vai no padomes puses jūs varētu apliecināt, ka šāds process tiešām uzsāksies un ka visiem Eiropas pilsoņiem neatkarīgi no izmantotā transporta veida būs vienādas tiesības. Tagad vārds Gurmai kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, eh, jūsu izklāstītais plāns ir tālējošs un mēs eh, ceram, ka tas tiks īstenots. Jūs droši vien visi esat redzējuši šo publikāciju Eiropas Tautas partijas eh, žurnālu, kas dod pārskatu par Ungārijas prezidentūras programmu. Un tas ir, tā ir interesanta lasām viela. Uh, Labas attiecības ar Eiropas parlamentu ir būtiskas, un jūs visus noteikti tam piekritīsiet. Man bija tas uh, prieks un gods organizēt tikšanos uh, jums ar mūsu priekšsēdētājs bija pirmā referenta par inteliģentajām automašīnām 2008. gadā jau. Un eh, šajā jomā uh, Ungārija tikai nesen ir parakstījusi sapratnes protokolu, mums tas būtu bijis jādara jau sen. Tagad tirgus uh, tiek liberalizēts daudzās jomās pasta nozare un uh, Šmita kungs, kurš ir Eiropas parlamenta priekšstādātāja vietnieks, uh, ir arī bijis referents par šo jautājumu. Mēs gribētu zināt, vai Ungārijas prezidentūra paredzēs atgriezties pie šā jautājuma, tīpaši domājot par pasta darbinieku darba apstākļiem un pakalpojumu kvalitāti. Bija tāpat patīkami dzirdēt, kā ārlietu ministrs runāja par cilvēka faktoru, humānismu. Uh, Un tas nozīmē, ka Donavas stratēģija ir ne tikai transporta projekts, bet arī kultūra dialoga projekts. Un ka šeit noteikti ir sagaidāma sadarbība starp dažādām ministrijām. Mums Budapeštā ir brīnišķīgs vēstures muzejs, kurā mēs vēlētos organizēt kādu pasākumu, un visiem būtu šis muzejs noteikti jāapmeklē. Paldies! Gurmais kundzei par Budapeštas muzeja reklāmu. Tagad vārds Ugai, Ug, Ugjas kungam. Kung. Paldies, priekšsēdētāji, un vēlam panākumus ministram. Es centīšos tagad varbūt attālināties no Ungārijas. Jūsu teiktais mums atgādina to, ka mums ir uh, nepieciešama stipra Eiropa un ka tāda mums ir nepieciešama arī transporta jomā. Jautājums par to, kā pārvarēt aviācijas transporta krīzi. Ir uh, nepieciešama stingra politika un ir arī nepieciešama tāda pamat ideja domā par to, kā attīstīt šo jautājumu. Jūs teicāt arī, ka tiks vestas sarunas par kabotāžu, vai jūs varētu kaut ko sīkāk par to pastāstīt? Fosters kundze vārds. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties ministram par visaptverēšo programmas izklāstu, un es vēlētos pievērsties baltajai grāmatai, kas ir arī pieminēts šajā bukletā. Was... Par aviāciju, gandrīz uh, maz kas tik minēts arī par Cēzaru, praktiski nekas nav teikts. Es to saku tādēļ, ka jūs organizējat Budapešta augstākā līmeņa konferenci martā, un tas būtu apsveicams pasākums. Un uh, mums būtu jāstrādā pie Eiropas vienotās gaistāps izveids, par to jau tiek runāts desmit gadus. Jautājums, kas notiek ar Ungāriju un šo jomu, bet diemžēl konkrēta progresa nav, ir vilkne, virkne problēmu, kas vēl nav atrisināts, un dažām dalībvalstīm ir savas individuālās intereses, un tādēļ ir grūti virzīties uz priekšu tālāk par Cēsaru. Tas arī viss pilnībā saistīts ar šo Cēzaru problēmu. Ir daudzas nelielas kompānijas, kas ir veikušas investīciju šajā jomā, un virzību uz priekšu ļoti lēna. Uh, Es vēlos, vēl jums panākumus šajā jomā ir uh, jāstrādā pie sastrēguma pārvarēšanas, pie šī vulkānisko pelnu jautājuma, un mums ir jāizveido atbilstošas struktūras, lai veicinātu efektīvu gaisa satiksmi. Un vēl jums panākums šais jautājumos. Paldies. Tagad vārds Kančan kungam. Grazie, Angela, parte mia. Paldies! Mm, vēlu jums panākumus, ministra kungs, jūsu darba. Mm, šajā brīdī mums tiešām ir nepieciešami pozitīvi pasākumi un pozitīvi darba rezultāti. Jūs runājāt par loģistikas ķēdu un tās integrēšanu. Ja mēs palūkojamies uz to, kas notiek, ir pārāk daudz jautājumu, kas virzās pašplūsmā, eh, runājot par dažādu transporta veidu sasaisti. Mums būtu varbūt labāk jāpaskatās eh, no augšas uz lietām, lai gūtu tādu plašāku skatījumu. Par eh, dažādām sistēmām tiek runāts, tiek runāts par Balto jūru, Donavu, Melno jūru. Uh, un Adrijas jūru, bet viss ir kā sašķelts. Par finansējumu. Jūs jau esat trešais, kuram es uzdodu šo jautājumu par uh, izmaksu uh, internalizāciju, par reģionāliem fondiem, par racionalizāciju. Uh, Eh, no Barozo un uz leju mums tiek teikts, ka ir parad, iespējams izveidot pa, atsevišķu fondu transportam un ten tīkliem un par uh, runa par atsevišķiem projektiem, bet varbūt mums vajadzētu strādāt integrēti, un tikai tad mēs varēsim panākt arī kvalitatīvu lēcienu. Un uh, es uh, piekrītu arī par to, ka mums ir jārunā par pasažieru tiesībām visos transporta veidos. Liberācka kungām vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, man bija prieks klausīties jūs izklāstītajā programmā un man jāatzīst, ka tas bija patīkams pārsteigums, jo es vēl atceros jūsu premjēra uzstāšanos Strasbūrā. Ministra kungs, es at, saprotu, ka eh, tiks iekļauts jauns elements - iekšzemes ūdensceļa un Donava. Bet man ir šādi jautājumi. TNT politika un mūsu kaimiņu valstis. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Vai mēs atvērsim dziļāku sadarbību ar Krieviju, Ukrainu, vai, vai ir paredzēti kopīgi transporta projekti? Mums ir kopīgi pārdzīvojumi bijuši vulkāna izvirdums un lidostu slēgšana, un mēs redzam, ka nav alternatīva Eiropā. Ziemā un atkal ir visas dzelzceļa satiksme apstājusies Polijā un Vācijā tāpat un arī apvienotā karalistē. Varbūt mēs varētu tomēr sākt domāt par transporta modeļu izveidi pēc šādas krīzes Eiropā. Varbūt ir kaut kādi alternatīvie transporta veidi paredzēti. Ja nav iespējams aviācijas transports, tad izmantot kaut ko citu, vai ja dzelzceļi ir apstājušies kaut ko citu. Uh, tālāk par šiem ārējo izmaksu internalizāciju un eiro viņieti. Varbūt šeit varētu padomāt arī par uh, par lietotājiem, un jautājums ir arī par to, cik šādi uzņēmumi, autotransporta uzņēmumi var maksāt, lai tie nenonāktu pie bankrota un nezaudētu konkurētspēju. Un man šķiet, ka šeit jau mēs sasniedzam iespējamā robežas un ka mēs nespēsim izturēt ārējo konkurenci. Jā, ja, vielen dank, ministri. Paldies Ministra kungs novēlu jums arī daudz sekmju un uh, stipru nervu sistēmu turpmākajos mēnešos. Jūs teicāt, ka jāievēro arī vidas aizsardzības normatīvi un nevajadzētu tiem piešķirt mazāku vērību kā ekonomiskiem apsvērumiem. Man būtu žēl, ja attaisnojoties ar transporta attīstību, um, noteiktas atzarojumi Donavā, kas piedar pie aizsargājumām teritorijām, tiktu apbūvēta ar slūžām. Es gribētu, lai jūs pievērstu uzmanību tam, lai tieši uh, štraubingas uh, netālu no Straubingas pilsētas, eh, lejas Bavārijā, eh, cilvēki, kas tur dzīvo, protestē pret iecerētajiem transporta infrastruktūras attīstības pasākumiem. Paldies, Krāmērkungs, es tagad jums nedošu vārdu, jo citādi citiem nepietiks laika, bet es gribu jums visiem pateikt, ka es īpaši augstu nevērtēju to, ka ja kāds no jums te ienāk, nemaz nedzirdējis ministru uzstāšanos un pieprasa uh, iespēju uzdot jautājumu. Lūdzu, vismaz uh, esiet tik laipni un uzklausiet, kas ministram sakāms. Krāmerkungs, jums ir taisnība, es atvainojos, es piedalījos citā sēdē, man tur noteikti vajadzēja būt klāt. Uh, bet par šiem jautājumiem mēs esam šajā komitejā runājuši, un tāpēc es uzskatu, ka man ir tiesības jautāt. Jūs teicāt, ka konkurence starp dažādiem transporta jomām nu, nav nodrošināta, jo, piemēram, um, dzelzceļam nav atvieglojumu par degvielas iegādi, kāda ir uh, līdmašīnām. Un ir arī citi piemēri, piemēram, nodevu iekasēšana uh, uz ceļiem, kas ir paredzēta tikai smagajām mašīnām sākot no 12 tonām. Runājot par Donavu, Donava ir arī ļoti populārs turistu reģions un ir iecerēts riteņbraucēju celiņš 250 kilometru garumā gar Donau. Vai jūs atbalstīsiet arī šo projektu? Paldies! Tagad došu vārdu jums, ministra kungs, 10 līdz 12 minūtes atbildēt uz jautājumiem. Köszönöm szépen. Az utasjog. Paldies. Runājot par um, pirmo jautājumu par pasažieru tiesību vienādošanu, Būtu ļoti jauki, ja mēs varētu teikt, ka Eiropā visiem pasažieriem ir vienādas tiesības, bet mēs zinām, ka vēl pavisam nesen runājot par autobusu pasažieru tiesībām, nu, noteikumi dalībvalstīs ļoti atšķiras. Un es domāju, ka mums ir vispirms jāīsteno tas, kas rakstīts programmā, un pēc tam jāraugās, kā mēs padziļināti varam risināt problēmas. Runājot par autobusu pasažieru tiesībām, varbūt pie mums situācija ir savādāka nekā citās valstīs. Mēs nevienmēr esam varējuši ievērot šo 250 km no, nu, nostādni. Komisija eh, zina, kādas ir vajadzības. <laughs> Nu, nu, mainas. Protams, ka bija mazāk nekā 250 km. Jó, tehát a, visszatérve, tehát a bizottság felé jelen. Es atgriežos pie tēmas, saka runātājs. Mēs signalizēsim komisijai, ka jautājums ir svarīgs. Varbūt mūsu prezidentūras laikā pie tā atgriezties neizdosies, bet pie šī jautājuma darbs turpināsies par pasažieru tiesībām. Tad es atbildēšu par pastu valsts sekretārs Nitrais rīt jums varēs atbildēt izsmeļošāk citā komitejā. Tāpēc es neiejaukšos viņa. Tad rīt itres komitejā par to runās. Runājot par gaisa transporta drošību Ungārijas avio sabiedrībai bija problēmas. Mums vajadzētu vispirms, protams, sakārtot lietas pašiem savā valstī, bet komisārs Kalas pats nodarbojas ar šo jautājumu, un tas liecina, ka par komisijas aktivitāti, jo ļoti daudz nolīgumu gaida, līdz tie tiks ratificēti. Un, protams, ka mēs atbalstīsim komisiju. Runājot par Cēzaru, tad šeit mēs gribam turpināt attīstīt vienotu iekšējo tirgu. Tam ir vajadzīgs būtisks nolīgums par biļetēm un citiem aspektiem, un martā ATM konferencē mēs runāsim ar ekspertiem, notiks konsultācijas un ar informāciju varēsim strādāt tālāk. Bet, manuprāt, vulkāna pelni tā bija dabas katastrofa, un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir uzskatīt drošību par prioritāti un tad skatīties, nu, ko tad darīt tālāk. Austrum Eiropā. Austrum Eiropā ir ārkārtīgi attīstīts ātrais ātrgaitas dzelzceļš. Un uh, tā mēs runājam šeit par jaunām iespējām, par jaunām alternatīvām gaisa uh, transportam. Tad bija jautājums par sistēmu harmonizāciju. Proti, ir nepieciešama vienota, harmonizēta pieeja, jo viss ir savstarpēji saistīts. Uh, Un nu, mēs nevaram skatīt vienu vai divus tematus atsevišķi. Tās ir jāskata kopsakarā, arī trio prezidentūras ietvaros un labi sadarbojoties, tas arī var izdoties. Es domāju, ka arī Beļģiem nebūs iemesls sūdzēties par mūsu darbu un jādomā, ka arī poļiem mēs palīdzēsim labi sagatavot viņu prezidentūru. Protams, ka jāņem vērā arī tas, ka padomē ir savas ambīcijas. Padome, protams, var nu, nākt klajā ar, arī ar savām interesēm, bet es nedomāju, ka mums izdosies arī šajā sektorā visu, visus darbus nobeigt. Runājot par pārobežu sadarbību, tad ir liela nozīme ir transporta koridoriem, kas vispār ļauj nonākt līdz robežām, un sadarbība ar arī ar valstīm ārpus Eiropas Savienības ir jāturpina attīstīt. Runa ir cita starpā arī par Ungārijas austrumu puses kaimiņiem. Eiropas Savienībai nevajadzētu noslēgties no Krievijas, vajadzētu attīstīt transporta sakarus, nevis tikai um, sakarus enerģētikas jomām un Eiropas Savienībai vajadzētu slēgt vai vismaz sākt sarunas par nolīgumiem, par divpusējiem nolīgumiem, jo runa taču ir par vienotu sistēmu Eiropas Savienībai. Vēl par Donavas uh, basēna vai Donavas reģiona aizsardzību. Uh, Tā jau nav tikai tāda frāze, ko mēs vienkārši izmetām kā Ungārijas prezidentūras pārstāvi. Ja runājot par dambjiem vai aizsprostiem, tad, protams, ir jāmeklē kompromisi, lai var nodrošināt aizsardzību pret plūdiem, lai pēc iespējas mazāk ir jāiejaucas dabas procesos. Un šādi dambļu aizsprosti jau ir pie Donavas, bet ir iespējams uh, un dzīvo tā, lai tiktu ievērots dabas norises. Kaut gan mēs redzēsim, protams, ka klimata pārmaiņu dēļ plūdi turpmāk būs un iespējams biežāk. Donavas sakarā, protams, ir daudz un dažādi jautājumu ja raugās, kāda bija situācija 70. un 80. gados, tad nevajadzētu jaukt divas lietas. Viena procedūra saistās ar to, kas notiek ar Donavas baseinu. To, kā, nu, mainās uh, tiek, uh, upe tiek vietām padziļināta, bet svarīgi ir neiejaukties no upes tecējumā, nemainīt um, upes gultnes virzību. Hogyha az ember egy közlekedési ágazati eh, vezető, problēmas šajā nozarē ir vērojams diezgan lielas, un pārstrādājot pirmo dzelzceļa paketi, arī būs daudz jautājumu, kas jārunā, kas jāprunā. Kompenzálja ezeket a veszteségeket a, mondjuk, ami a vasúti Par eiro viņeti būs jāturpina pārunas Es domāju, ja mēs uztveram Eiropu kā vienotu teritoriju, kurā valda vienoti noteikumi, tad problēmas parādīsies tikai ārējā dimensijā, jo iekšējā tirgū mums jāatzīst, ka Viss neskaidrības nu, mēs nevarēsim atrisināt sešos mēnešos. Ar daudz ko būs jāstrādā vēl 10 un 15 gadus. Man žēl, ka es uz pēdējiem diviem mēnešiem nevarēju sniegt ļoti optimistiskas atbildes, bet mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos. Paldies, ministra kungs, liels paldies par jūsu prezentāciju un arī visu, ko teicāt, atbildot uz jautājumiem un komentāriem no deputātu puses. Un liels paldies arī deputātiem, bijāt ļoti disciplinēti, pieturējāties pie jums iedalītā laika, varējām ievērot laika grafiku. Um, ar prieku sa sa sastrādāsimies no mūsu komitejas puses turpmāko sešu mēnešu laikā, un vēlreiz jūs arī aicināsim pēc prezidentūras, lai varētu izvērēt, kādi jums panākumi bijuši prezidentūras laikā. Labu veiksmi darbā! Esam gatavi ar jums sadarboties! un liels paldies par laiku ierasties mūsu komitejā. Liels paldies! Okay, colleagues, we'll just wait now whilst the... Labi, kolēģi, tagad nedaudz uzgaidīsim. Piecu minūšu uh, brītiņš, lai nomainās cilvēki, kā jau parasti tas arī notiek. Tātad uzgaidiet lūdzu dažas minūtes pirms pievēršamies ar Kijānijas kundzes ziņojumam.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 all the state secrets of Hungary there for us, yeah? <laughs> okay, colleagues, next. Labi, kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir Sarakjānī kundzes ziņojums par Eiropas dzelzceļa vienoto telpu. Debora, lūdzu, jums vārds. Grazie, prezidente. Si trat... Paldies, priekšsēdētāji! Kā ja jūs to labi zināsiet, tad mēs uh, tātad runājam par šo dokumentu, ko daudz jau no jums būs redzējuši, pārstrādātā redakcija. Ir uh, trīs direktīvas no 2001. gada, un tagad saskaņā ar komisijas vēlmēm tās, uh, tātad šie dokumenti tiek pārstrādāti. Um, šeit ir 17 pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm, un tagad vēlētos uzsvērt tos svarīgākos aspektus komisijas priekšlikumā, kam es izteiktu atbalstu un kas ir arī iekļauts šajā darba dokumentā. Vissvarīgākā sadaļa komisijas priekšlikumā ir regulējošās iestādes un uh, regulējošās kontroles stiprināšana gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī. Tas ir, tur tā tad ir ieplānota nacionālā regulējošā iestāde, kas ir lielā mērā neatkarīga, un tai tiek piemērota lielāka atbildība, lielākas kompetences un tādējādi ir iespējams garantēt kontroles elementus arī saistībā ar to, ka dzelzceļa sektors nav pietiekami atvērts, un tas ir dēļ pasākumiem, kas ir saistīti ar drošību vai drošumu. Tātad kādi bija šī, šie drošības pasākumi, um, un vai pasākumi vienkārši patur slēgtu šo tirgu. Komisijas priekšlikumā nav tikai runāts par nacionālo regulējušo iestādi ar lielākām pilnvarām, lielāku neatkarību, bet gan arī tiek runāts par nacionālo regulātoru darbību tīklā, networkingu, ko regulētu komisija no savas puses attiecībā uz transporta regulējumu. Un pēc tam, kad direktīva stāsies spēkā, kad, kad tā tiks izstrādāta, tad būs priekšlikums, lai būtu uh, vienotais Eiropas regulators, Single European Regulator, vai arī vēl kāda ideja būtu nodot uh, šīs regulātora pilnvaras, kas jau tagad ir, nodot tās aģentūrai. Nu, tas attiecas uz šo regulātoru darbību. Ir vēl kāda lieta, ko būtu ļoti svarīgi pieminēt. Tas ir saistīts ar to, ka uh, parlamentu reizēm kritizē attiecībā uz investīciju apjomu dzelzceļā, un komisijas paziņojumā ir iekļauta apņemšanās um, palielināt ieguldījumu šīs direktīvas ietverā, ietveros dzelzceļā, un tātad, lai šis priekšlikums tiktu balstīts. Un te ir arī apņemšanās no Eiropas uh, Savienības dalību valstu puses izstrādāt piecu gadu stratēģiju attiecībā uz valsts infrastruktūras attīstību. Un par to jau esam arī iepriekš runājuši, te ir tātad arī ir ārējo izmaksu internalizācija saistībā ar citiem transporta veidiem, un šī ideja ir sasaistīta ar to, kas notiks ar eiroviņetes direktīvu. Un tā ideja par to, ka vajadzētu kaut kādu motivāciju vai sto, uh, stimulus attiecībā uz EMS tīklu, lai tiktu samazinātas izmaksas dzelzceļa infrastruktūrai. Vēl kāda lieta, ko šeit vajadzētu pieminēt, ir minimālā nodalīšana, tātad dzelzceļa sektora uh, pieejas nodalīšana. Un šeit jārunā par uh, tādiem pakalpojumiem kā apkope un uzraudzība, tos var uh, Uh, atstāt dzelzceļa ziņā. Bet nu par šo priekšlikumu būs vēl tālāk jādiskutē. Ir vēl kāds svarīgs priekšlikums direktīvas projektā, un tas ir saistīts ar šo unbundling, nodalīšanu. Nodalīšanu starp uh, pārvaldību un operatoriem. Parlaments jau ir izteicis bažas, ka nav, nepie, nav pietiekamās neatkarības um, dzelzceļa operatoriem, un komisijas priekšlikums ir pieļaut šo nodalīšanu. Un to es arī atbalstīju un vēlētos atbalstīt arī priekšlikumu parlamenta uh, rezolūcijā 2010. gada jūnijā. Tagad par to ir jādiskutē, un, manuprāt, Šo jautājumu vajadzētu skatīt rūpīgāk un dziļāk, lai paskatītos, kāds būtu labākais risinājums. Un pēdējā lieta, ko gribētu uzsvērt. Iespējams, ka tas ir nedaudz tāds administratīvs un tehnisks jautājums, bet tas ir saistīts ar jauniem pielikumiem tekstā, kas ir saistībā ar komisijas priekšlikumu. Kā jūs zināsiet, tad komisija, lai varētu iekļaut Uh, elastīgu tekstu saistībā ar politiskajām un tiesiskajām izmaiņām tekstā, tad komisija var grozīt pielikumus, bet šie pielikumi direktīvai ļoti būtiski. Un ja tādā gadījumā grozījumi pielikumos varētu patiesībā mainīt tos būtiskākos un pozitīvākos direktīvas punktus, tādēļ gribētu, lai mēs padomātu, vai uh, par atsevišķu pielikumu būtību, saturu, lai pēc tam pieņemtu lēmumu, vai uh, pielikuma saturu var grozīt ierastajā likumdošanas procedūrā, vai būtu jāizmanto deleģēto aktu procedūras aptvērums. Padomājiet arī par šo jautājumu, jo tas mums vēlāk būs ļoti svarīgi darbā. Nu, kā jau redzat, šis ir ļoti īss kopsavilkums, bet priecātos par diskusijām un uh, Uh, ja kaut ko vajadzētu precizēt, lūdzu, uzdodiet jautājumus. Paldies, Arkijānī, saka priekšsēdētājs. Uh, ir ļoti daudz runātāju pieteikušies. Pirms mēs sākam, tad gribētu tikai norādīt, ka šis ir darba dokuments. Tas nav ziņojuma projekts. Ziņojuma projekts būs vēlāk gatavs. Paturiet lūdzu to prātā. Mums tagad ir aptuveni 45 minūtes, kurās mēs varētu uh, paveikt šo darbu. Nu, vispār izstāsta, ka jau 390 runātāji pieteikušies, saraksts aug un aug, sākumā došu vārdu ēnu referentiem, viņiem trīs minūtes, un pārējiem būs divas minūtes. Ēnu referenti, EPP Krulkungs lūdzu. Paldies Sarakjānī kundzei par viņas sagatavoto dokumentu un paldies komisijai par direktīvu direktīvas pārskatīšanas priekšlikumu. Un mums ir uh, Schengenas uh, zona un brīva pieeja visiem transporta veidiem un vienotā gaisa telpa, bet dzelzceļa jomā joprojām pastāv problēmas. Un um, jautājums ir, vai mēs runājam par neatkarīgiem operatoriem vai vienkārši par nodalīšanu. Mums ir skaidri jāsaprot, kā darbosies infrastruktūras pārvaldīšana un uh, par to, ka būs nepieciešami vadītāji, padomes, uh, cēnu izmaksu aprēķināšana un grāmatvedība, ka visam ir jābūt skaidri un caurskatāmi organizētam. Un tad ir arī jāparedz, kā tiks aprēķinātas maksa par noteiktu posmu izmantošanu. Un uh, dalību valstīm būs jāveido īpašas organizācijas un jādeleģē pilnvaras Eiropas koordinātoram un regulātoram. Tas ir galvenais punkts visām dalību valstīm un visiem dzelzceļu uzņēmumiem būs uh, vienoti piekļuves nosacījumi, bet viņiem būs arī jāzina, kas būs pieteicies uz uz ko un kā visas šīs procedūras darbosies. Infrastruktūras uh, nodalīšanai paredzēts pieci gadi, tāpat ir uh, jāievies EMTS un mums ir jāizvērtē, vai īpašos gadījumos, ja infrastruktūras nav vai nevar radīt uh, jaudas uh, Parīzē un uh, citās lielās pilsētās, un ja parādās kādi jauni uzņēmumi līdztekus pastāvošo privatizācijai, tāpat ir jādomā par deleģēto aktu izmantošanu. Komisija šobrīd ir noteikusi stingrus skaidrus noteikumus, kā ir jādomā, un, uh, protams, jādomā par to, kā šīs pilnvaras iegūt, bet, nu, šis uh, priešlikums ir labs pamats diskusijām. Un komisijas uh, eksperti runā arī par pārkāpumu procedūrām un par sadarbības spēju. Paldies tagad vārds Tremozes kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos pateikties referentei par viņa sagatavo da to darba dokumentu. Runājot par pirmo dzelzceļa paketi, šeit eh, joprojām pastāv attīstību kavējošas problēmas. Trūkst daudzās dalībvalstīs efektīvas uh, regula, regulācijas un pāraudzības. Otrakārt, netiek pienācīgi finansēta infrastruktūra un noteikta samaksa par tās izmantošanu. Un integrācija nav sasniegusi atbilstošu līmeni. Dažās dalībvalstīs situācija ir sliktāk nekā citās. Piemēram, Spānijā tikai četras 50% pārvadājumu notiek pa dzelzceļu. Un patiesībā virzība ir pretēji tam, kā tas ir paredzēts Eiropas Savienības stratēģijā 2020. Savas grupas vārdā es gribētu uzsvērt, ka ir svarīgi apspriest jautājumu šajā priekšlikumā, kas ir ietvērti. Un ir jāpastiprina un jāievieš uh, Uh, regulācijas aspekti. Runājot par ierobežotiem resursiem, ir jāpanāk patiesa tirgus atvēršana un godīga konkurence, lai palielinātu pārvadājumu apjomus. Lai efektīvi atvērtu tirgus, mums ir jālikvidē gan fiziskās, gan likumdošanas barjeras, mums ir jāatsakās no necaurskatāmas uh, diskriminācijas uh, dzelzceļa pārvadājumos pieejam uh, attiet, atsevišķiem uh, ceļu posmiem un tam līdzīgi. Tāpat regulātoram ir nepieciešams atbilstošs nodarinājums gan finansiāli, gan arī personāla ziņā. Daudz daudz kam jau bija jāpastāv visās dalībvalstīs, bet pēc desmit gadiem daudzas prasības nav joprojām īstenotas. Tiek prasīts veidot nacionālu, tas ir Eiropas Savienības uzraudzības līmeni, un uh, tad šis regulators varētu iesaistīties, ja dalību valstis nepilda savas saistības. Mēs varētu arī past, paplašināt Eiropas dzelzceļa aģentūras pilnvarus un vei, varētu veidot īpašu uh, vienību konkurences ģenerāla direktorātā vai veidot jaunu Eiropas iestādi šajā jomā, kā to mēs esam darījuši ar Eiropas banku iestādes izveidi. Uh, ir jāveic pētījums par dzelzceļu pārvadājumu tirgu dalību valstīs un sadarbības starp dažādām dalību valstīm. Šajā pētījumā arī vajadzētu izanalizēt regulātoru darbu dalību valstīs, kā ir nodrošināti darbinieki, kā ir nodrošināts finansējums. Tāpat pētījumā ir jānoskaidro, vai pastāv korelācija starp tirgus atvēršanu un struktūrālo modeli. Tāpat ir jāpēta nodalīšanas jautājums, bet tomēr uh, tas nedrīkst aizēnot komisijas jaunā priekšlikuma status. Es domāju, ka ir pienācis laiks īstenot reāls pārmaiņas, jo mēs šobrīd piedzīvojam dzelzceļa transporta lejupslīdi. Es cenšos um, pievērst komitejas un parlamentu uzmanību šiem jautājumiem. Paldies! Kolēģi, ja mēs tā turpināsim, tad mums pietrūks laika. Vārds Kramerkungam. Pirms 15 gadiem mēs sākām reformēt dzelzceļu Vācijā, un tad likās, ka ir ļoti nozīmīgi nošķirt tīklus no to apkalpošanas. Un es joprojām esmu par to, bet tagad, ja mēs paskatāmies, kas notiek dalību valstīs, tad ir valstis, kas to ir paveikušas un ir, kur tas nav nodalīts, bet kopumā nekāds vienots dzelzceļa tirgus mums nav. Un dzelzceļš ir sektors, kur parādās tāds nacionālistisks sadalījums. Uh, Varbūt tas ir pēdējais sektors, kur tas tik ļoti labi ir redzams. Un ir nepieciešams. Es gribētu jums minēt piemēru, ka ir dalībvalstis, kur regulatīvā iestāde ir apņēmusies pieņemt lēmumu divu mēnešu laikā, kad ir sagatavoti dokumenti, bet gadās, ka šie dokumenti nav sagatavoti arī pēc diviem gadiem, un ir arī tā, ka regulatīvā iestāde pati 18 mēnešu laikā nav spējīga sniegt atbildi. Un situācija ir ļoti atšķirīga, arī piemēram par sūdzību izskatīšanu Vai teiksim, ja. Vai, piemēram, ja ir nu, iespēja piešķirt šos tā saucamos slot, vai arī nav šādas iespējas, tad nevienmēr tas tiek laicīgi paziņots. Un ir dalība valstis, kuras atsakās ielaist savā dzelzceļa tirgū citus uh, apkalpotājus vienkārši tādu protekcionistisku interešu dēļ. Un tāpēc mans ieteikums ir vispirms aprīkot visas dalībvalsta regulatīvās iestādes tā, lai tās var savus uzdevumus efektīvi pildīt. Un lai būtu iespēja saņemt informāciju un lai arī Eiropas līmenī ir strīdu izšķiršanas kolēģija, bet galvenais, ja mēs to panāksim, ja visās dalību valstīs mēs panāksim to šā, šo iestāžu aprīkošanu, tad es iestāšos arī par šo nodalīšanu, bet ir dalība valsts, kas ļoti jauki visu ir nodalījuši, un tomēr citiem uh, Uh, nedod iespēju ienākt viņu tirgū vai, nu, sūtīt savus vilcienus pa dzelzceļiem. Paldies! Thank you, Mr. Zīle, three minutes. Zīles kungs, lūdzu. Jā, šoreiz es tikai trīs akcentus gribētu uzsvērt šī ziņojuma kontekstā. Uh, tātad pirmais par uh, neatkarīgu un ļoti labi ekipētu regulātoru, ko tikko jau arī Maikls runāja. Es domāju, tas ir viens no, viens no stūrakmeņiem šim rikāstam. Un, uh, Es gribētu attīstīt to domu mazliet tālāk, vai tā ir uh, dzelzceļa aģentūra, kur acīm redzot šodien nav, uh, nebūtu ar pilnu kapacitāti šo funkciju veikt, vai tā ir jauna institūcija, kas nebūs populāri politiskā vidē, tagad uh, samērā grotos finanšu apstākļos. Un pastāv arī trešā iespēja, kad Eiropas regulators, kas bāzējās uz stipriem nacionāliem regulātoriem, ir līdzīgi kā tas ir telekomunikācijas sektorā, kur tika izveidots no regulātoriem sastāvošs Eiropas regulātors ar attiecīgām pilnvarām. Otrs punkts par unbundlingu, kas te tika minēts. Um, es domāju, ka tie pētījumi, vismaz, ko es esmu redzējis, tiešām neparāda, ka ir kāda sakarība starp formālo uh, at, neatkarību šajā dzelzceļa infrastruktūras no, no, pārējā, no pārējā holdinga uh, ar to, cik atvērts ir tirgus. Un, ja mums būs jāiesaistās šajā komitejā divu lielu Eiropas uzņēmumu cīņā savstarpējā, kurā īstenībā ir cīņa pa tirgu, un tā nav jauna cīņa, kā mēs zinām, un šeit es domāju, ka es negribētu tādu vainu redzēt, ka mēs vienkārši cīnāmies katrs par savu uh, lielāko uh, uzņēmumu interesēm. Es, mēs domāju, ka mēs komitejā šeit cīnīsimies par īstenu tirgus atvērtību. Un punkts numur trīs, ka kuro reizi es zinu, kad arī priekšsēdētājs man nepiekrīt, uh, Attiecībā uz Krievijas platums liežu infrastruktūru uz 15-20 mm sliedēm, kas ir visās trijās Baltijas valstīs. Uh, mūsu uzņēmumi šajās trijās Baltijas valstīs lielā mērā ir tikuši sapratnē ar Eiropas dzelzceļa asociācijas ekspertiem, ar CER. Un es domāju, ka tur ir argumenti, kāpēc uh, infrastruktūras pieejamība ar Krievijas dzelzceļu vienotā līnijā ir savādāka nekā ar Eiropas. Un mēs būtu tikai priecīgi, ja Eiropas kompānijas nāktu mūsu pasažieru tirgu vai mūsu kraus pārvadājumu tirgu, bet viņiem nav ne mazākā interese. Tāpēc es aicinātu tomēr ievērot šo specifisko situāciju attiecībā uz uh, ar trešām valstīm saistītiem dzelzceļa uh, uzņēmumiem. Paldies! Thank you, Mrs. Wills. Three minutes. Jā, vielen Dank. Paldies. Es domāju, ka dzelzceļš un tā apkalpošana un transports, tas ir uh, sabiedriskas intereses pakalpojums, un runa ir ne tikai par ātrgaitas dzelzceļu, bet arī par vietējo, vietējiem savienojumiem, ko izmanto cilvēki, kas brauc uz darbu. Un runa bija par visādiem būtiskiem lēmumiem un pasažieru tiesībām, un pasažieru tiesības ir jāievēro. Būtiski ir tas, ka šeit transporta uzņēmumi un sliežu ceļu apkalpošana šeit ir tāda, nu, funkciju nodalījums, bet vai tas nevar novest pie tā, ka arī drošības aspekts, nu, tiek sadalīts. Uh, ja par drošību ir atbildīgs uzņēmums, kam nav pieredzes ar dzelzceļu, tad um, jāņem vērā, ka agrāk dzelzceļš lielākoties bija valsts rokās un nedrīkst aizmirst arī darba vietas un pakalpojumu kvalitāti. Un tagad par brīvo pieeju tirgumu. Mēs runājam, ka ir vajadzīga, vajadzīgs jauns regulators un dalību valstīm ar saviem dzelzceļa uzņēmumiem ir jāvienojas par to, kā tas funkcionēs, bet tas savukārt ir dalību valstu parlamentu rokās lemt par to, kāds izskatīsies dalību valsts dzelzceļš. Un ja mēs runājam par ilgtermiņa plāniem, tad vismazāk man patīk septītajā pielikumā devītais punkts, kur ir runa par streikošanas tiesību ierobežošanu. Šeit ir jārunā ar arotbiedrībām par minimālajiem standartiem streiku gadījumā un arī tā saucamie tarifu nolīgumi par algām līdz šim, uh, nu, tie ir apdraudēti tieši tāpēc, ka notiek arvien lielāka fragmentēšana. Tas viss ir liberalizācijas dēļ. Paldies! Tagad man ir 14 runātāju manā sarakstā, 15, bet viena runātāja laipni atteicās. Pēc 14 runātājiem uzstāsies komisija un tad ziņojuma autore. Lūdzu katram divas minūtes. Es saprotu, ka jautājums ir svarīgs, bet tas ir darba dokuments, nevis ziņojuma projekts. Un lūdzu, ja kaut kas jau ir pateikts, tad nevajag to vairs atkārtot. Arī tas nekas, ja kāds to ir pateicis jau jūsu vietā. Groša kungs lūdzu divas minūtes. Paldies! Paldies arī referentei un uh, mēs domājam, ka šeit vajadzīga nedogmātiska pieeja vai mērķi, ko mēs esam noteikuši, vai tie ir sasniegti. Tirgus atvēršana nav, tā nav tēma, vai tāds pašmērķis. Jautājums ir, vai mēs esam uzlabojuši pakalpojumu kvalitāti, atverot, pa, atverot tirgu. Un šodien, raugoties uz situāciju, uz daudziem jautājumiem jāatbild ar nē. Otrais līdzekļi, ko mēs gribējām piemērot, mums bija struktūra, regulātors, kas to main, eh, kontrolētu un uzlabotu šo struktūru. Visos šajos trīs gadījumos mēs neesam mērķus sasnieguši. Un es uzskatu, ka tagad mums jāsāk atkal no gala, no turienes, kur mēs bijām pašā sākumā. Ir jāuzlabo instruments Eiropas līmenī. Un runājot par uzņēmumu struktūru, tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ko ar to var panākt. Un par finansējumu runājot, ir svarīgi kurš var rīt kādu finansējumu garantēt un kādas nodevas būs, jo nodevas var gan tirgu attīstīt, gan arī izkropļot konkurence. Un, ja mēs gribam rītdien jau atvērtu pilnībā funkcionējošu tirgu, tad nevajadzētu baidīties no stingra tiesneša, proti regulātora. Un tam jābūt nevis dalību valsts pārziņā, bet gan Eiropas līmeņa institūcijai, un tad varēs sadalīt uzdevumus starp aģentūrām, būs nodrošināta sadarbspēja un drošība. Un katrā ziņā referentei es novēlu sekmes turpmākajā darbā, un mēs jūs atbalstīsim Un, eh, protams, ka mums jāstrādā pragmatiski. Elkā Draulīkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu teikt paldies referentei par šo pirmo darba dokumentu. Manuprāt, diskusija par dzelzceļa nākotni nesaistās, nav atkarīga tikai no tirgus funkcionēšanas Tā ir jāskata kopīgā ainā saistībā ar tehnisko sadarbspēju un arī infrastruktūras finansējums ir nozīmīgs jautājums. Tas viss ir jāskata vienoti, nevis atsevišķi, kā mēs to daram līdz šim. Par spēkiem, kas darbojas tirgu, es domāju, ka mēs visi esam par tirgus atvēršanu, kas līdz šim vēl nav pilnībā notikusi un svarīga loma būs arī regulātoram. Referente vēlas, lai regulātoram būtu vairāk tiesību, veidojot Eiropas tīklu, mums vajadzētu būt ambiciozākiem, vajadzētu piešķirt šim jautājumam eiropeisku dimensiju. Tagad par šo nodalīšanu. Te mums arī vajadzētu atbildēt uz jautājumu, ko mēs īsti gribam panākt. Brīvu pieeju tirgiem, caurskatāmu tirgu veidošanu, visu līdztiesību vai priekš tā ir jālikvidē holdinga struktūras, kādas mums tagad ir pētījumi rāda, vai varbūt mēs varēsim turpmāk izmantot pētījumus, kas mums, nu, parādījis, kāda ir reālā situācija. Bet vēl vienu punktu es gribētu uzsvērt. Licenču izdošanas procedūra. Tātad licenču izsniegšana operatoriem. Uh, ir jautājums, kas mani nodarbina. Un pēdējais - infrastruktūras izmantošanas nodevas. Šeit ir ļoti lielas atšķirības, un de facto būtībā tas ir tirzniecības šķērslis. Paldies! ir jāņem vērā, ka šobrīd šķiet, ka šī pieeja tirgum ir atkarīga no tā, cik efektīvi vispār spēj strādāt iestādes. Es piekrītu Krāmerkungam arī attiecībā specifisko vācu situāciju. Paldies! Rikē kungs, lūdzu. Jā, priekšstādātāji ļoti īsti. Vispirms es vēlējos pateikties referentei par viņas uh, darbu, par interesantām nostājām. Es būšu piesardzīgs, es jau visu te neuzskaitīšu, bet es gribu teikt, ka visi piekrīt, ka uh, atklātā, līdzsvarotā veidā ir jāatver dzelzceļi, jānodrošina sadarbības spēja, bet divi komentāri. Pirmais, eh, pirmā versija eh, dire, eh, direktīvai noveda pie lietu izskatīšanas tiesā, un tātad nebija kaut kas kārtībā. Otrs jautājums ir finansējums un, piemēram, ja vēl paralēlis ar uh, kravas transportu, ja katreiz pie robežas ir jāapstājas, jāmaina smagā mašīna un jāmaksā apkalpošana tā tālāk, tad, protams, ka viss šis uh, sistēma nevar darboties mēs uh, varam teikt, ka kaut kas ir kārtībā un kaut kas nav, bet uh, bija jautājumi, par ko mēs bijām vienojušies. Ja mēs gribam nodrošināt pilnībā atvērtu tirgu, tad viss ir jādara vienlaicīgi. Nevar darīt kaut ko darīt pa priekšu un pēc tam tā, un tur uh, šeit runāt par. Protams, tas, kas tika teikts par pielikumām, ir svarīgi, bet nevar rīkoties pakāpeniski, ir jādara viss vienlaicīgi. Un, protams, ir uh, gan stiprās puses, gan vājās puses. Protams, vajag visu uh, sadalīt, vajag atvērt tirgus. Protams, vajag atvērt tirgus arī līdz reģionālam līmenim. Tā tas ir. Uh, Es, eh, tagad visi it kā ir vienoti par mērķiem, bet tagad nav skaidrs, kā rīkoties, ko darīt pa priekšu. Es saku, ir jādara viss vienlaicīgi un viss ir jākontrolē un tad mēs varēsim dzelzceļiem atkal dot jaunu impulsu, jo tie stagnē jau vairāk kā 20 gadus. Ja nedarīsim visu vienlaicīgi, tad nekas neiznāks. Un es domāju, nevajag strīdēties ar kaut kādiem konkrētiem operatoriem, bet visiem ir jāsēžas pie galda kopā un visiem jāstrādā kopā. Jo ja mēs nedarīsim, tad neviens nedarīs arī komisija, kura ir nākusi klajā ar šo priekšlikumu, un tas ir pelnījis mūsu atbalstu. Paldies, Kohličeka kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētē. Es gribētu. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka pirmā dzelzceļa paketa netika īpaši atbalstīta dalībvalstīs. Mēs varam runāt par tirgu atvēršanu, bet kāpēc no 25 dalībvalstīm, kurās ir dzelzceļi, neviena nav neko īpaši paveikusi, lai šo paketi ieviestu praksē? efektīvāk ir ATM sistēma, IATMS sistēma, kas ļauj nodrošināt tehnisku nu, savietojamību. Ir dažādas lokomotīvas, kas, var, kas ir savstarpēji nu, aizstājams, bet mums pietrūks drošības regulējuma ja dalība valstis nevēlas um, darīt to, ko mēs tām iesakām, tad neko mēs nevaram izdarīt. Un agrāk mēs varējām vilcienā vizināties pāri visai Eiropai bez īpašām administratīvām problēmām. Un es domāju, ka mums vajadzētu uh, domāt par to, kā palīdzēt dzelzceļam attīstīties un pārskatot, tikai pārskatīt pirmo pakotni. Tas neko nelīdzēs, runa ir par labo gribu. Jā, auch ich möchte der. Uh... Nākamais runātājs. Es arī gribu teikt paldies kolēģei par labo darba dokumentu mūsu mērķis tiešām ir nodrošināt visiem nediskriminējošu pieeju tirgumu. Un mēs redzam, ka strīdamies par diviem punktiem - infrastruktūras uh, operatoriem, un otrs ir pasažieru pārvadāšana. Runājot par holdinga struktūru, nu jāatzīst, ka Šobrīd jau ir noteikumi par to, ka ir jānošķir noteiktas procedūras, bet jāņem vērā arī, ka veicot šo nodalīšanu nav obligāti jāatlaiž darbinieki, tos var nodarbināt nu, citviet, tai pašā dzelzceļa uzņēmumā. Uh, Un runājot par infrastruktūras izmantotājiem vai um, apkalpi, tad mums ir jāiesaista visi, arī privātie uzņēmumi, un tādējādi mēs varēsim nodrošināt caurskatāmību, bet caurskatāmība nedrīkst novest pie tā, ka konkurētspēja tiktu apdraudēta. Un es atbalstu arī to, ka dalībvalstīs esošie regulātori ir jāatbalsta, un tad nākamajā solī, kad ir novērstas problēmas dalībvalstīs, tad tiek risinātas problēmas Eiropas līmenī, un tādējādi tiktu ievērots arī subsidiaritātes princips un visu problēmu kompleksu varētu tā eleganti atrisināt. Thank you, Mr. Sterks. Paldies, Sterksa kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik, er is één punt, dus ook... Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies arī referentei. Gribētu teikt, ka ir kāds jautājums, kas ir ļoti svarīgs. Mums vajadzētu iegūt, ka paziņojumu attiecībā uz to, lai visi, kas strādā ar dzelzceļiem, viņi zinātu, kas ir pieejams. Šobrīd uh, realitātē tā visai reti notiek, un tas nozīmē, ka tiem, kas sniedz pakalpojumu šajā jomā, bieži vien rodas problēmas. Jautājums komisijai. Viens no, viena no lietām, par ko jārunā, ir šī nodalīšana. Un komisija ir iesniegusi vairākas sūdzības par dalību valstīm šajā sakarā, tādēļ gribētu iegūt komisijas viedokli par diskusiju stratēģiju. Vai mums tagad uh, Eh, šajā direktīvā, šajā pārstrādātajā versijā ir laba ideja pieminēt kaut ko par šo nodalīšanu, unbundling. Vai varbūt no otras puses mums vajadzētu nogaidīt šādu paziņojumu, jo, ja te ir jāņem vērā daudzi aspekti, tad komisijai būs uh, jāuzņems likumdevēja iniciatīva un būs no jaunajā pārstrādā šī pārstrādātā versija. Varbūt sākumā vajadzētu visu jau pareizi, pareizi tikt uh, galā. Priekšsēdētājs saka, jā. Uh, jāpārstrādā daudz reizes. Lūdzu, nākamais. Paldies! Paldies par šo darba dokumentu. Svarīgi, lai mēs jau no paša sākuma varam piedalīties debatēs. Es daudziem kolēģiem piekrītu. Arī es uzskatu, ka regulators ir jātīsta dalību valstīs, bet runājot par personāla izvēli, atlasi par 55. pantu, uh, un arī investīcijas eh, dzelzceļa būvē nekas nav iebilstams. Bet uh, servisā iepirkums tātad no ārpuses, nu, tas noved tikai pie lielas birokrātijas un tiek dibināti meitas uzņēmumi, notiek sociālais dempings, atvērt tirgus nav pietiekami atvērts. Un tas ir saistāms eh, ar, tas ir izskaidrojams ar atšķirībām tehniskajā aprīkojumā un trūkumiem tehniskajā sadarbspējā. Par nodalīšanu es piekrītu kolēģim Grošam. Uh, Man mazliet šeit pietrūkst uh, izteikumu par personālu. Kāda situācija šobrīd ir personāla ziņā? Šeit ir ļoti maz ziņu. Un certificēšana līdz šim par to ir bijusi runa tikai saistībā ar lokomotīvju uh, vadītājiem arī streika tiesības nevajadzētu ierobežot par to darbinieki. Nekādā gadījumā nepriecāsies, pie šīs tēmas jāatgriežas. Paldies, Kančana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Darba dokumenta prezentācija ir ļoti svarīga, un šis jautājums ir pelnījis arī mūsu uzmanību. Cerēsim, ka mēs varēsim šo procesu pabeigt un nebūs nepieciešams atkal pārskatīt šo direktīvu. Uh, jautājums par uh, šo tirgus veidošanu starp valstīm. Uh, Šobrīd mēs runājam par konkurētspēju, par brīvo tirgu, un mums ir jāizmanto šī iespēja, lai liberalizētu, pat ja varbūt nepilnībā, eh, transportu valstu līmenī, tas pats nepieciešams arī reģionālā līmenī, un mums ir jāvirzās uz priekšu šajā virzienā, lai to panāktu, ir nepieciešams spēcīgs Eiropas regulators, un uh, situācija ir jārisina Eiropas mērogā. Un tādēļ būtu nepieciešams vēl eh, pievienot arī standartizāciju tā, lai visā Eiropā viss šie, šī tehnika būtu eh, standartizēta un saskaņojama. Runājot par citiem jautājumiem. Ir arī uzņēmumi, kas, protams, vēlēsies uh, konkurēt šajā brīvajā tirgu un, kā jau es šorīt norādīju, būtu ļoti labi, ja mēs varētu saprast uh, šīs iniciatīvas jēgu. Jo Eh, ir jāspēj nodrošināt visiem tirgus dalībniekiem brīvu darbību. Vārds Balčūtas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties referentei par ļoti visaptvarošo darba dokumentu. Neskatoties to, ka mums ir dzelzceļa pakotne, šis sektors vēl aizvien ir neattīstīts un nekonkurētspējīgs. Dzelzceļa tirgus vēl aizvien ir savadī, sadalīts, un pilsoņi nevar pilnībā izmantot vienotu uh, dzelzceļa telpu. Un attiecībā uz kravu, uh, kravas transportu situācija ir līdzīga. Dalībvalsts arī nesliedz pietiekamu finansējumu projektiem, kas ir svarīgi visai Eiropai. Gribētu teikt, ka daudzos gadījumos uh, jautājums ar finansējumu uh, Tā nav vienīgā problēma, arī politiskās gribas trūkums, jo īpaši saistībā ar transnacionāliem pro, pro, projektiem ir ļoti jūtams un gribētu norādīt komisijai, ka būtu būtiski nodrošināt finansējumu dzelzceļa infrastruktūrai un pārliecināties, lai dalībvalstis no savas puses piešķir nepieciešamo finansējumu un laicīgi pabeidz pro projektus. Uh, ir ļoti būtiski šie piecgades infrastruktūras projekti no dalību valstīm, bet vēl būtiskāk ir tas, lai komisija spēlētu aktīvu lomu attiecībā uz projektu īstenošanu, kas ir paredzēta nacionālajos plānos. Paldies! Paldies, Fidanza kungs, lūdzu! Associo ringraziamenti per eh, la... Paldies, priekšsādātāji kungs. Es uh, arī vēlos uh, pateikties referentei Ir vairāki liederīgi elementi komisijas uh, priekšlikumā, kas vērsti uz vienkāršošanu, bet tomēr daudz, kas vēl ir darāms, lai nodrošinātu tirgus atvēršanu. Uh, pie šā aspekta vēl būs daudz jāstrādā gaidot to, kad tiks nodrošināta pilnīga tirgus atvērtība, bet līdz tam uh, laikam mums ir jāatkārto, ka ir jāprecizē datumi un termiņi. Protams, šādas uh, paziņojumi uh, bez, uh, bez konkrētiem termiņiem neko konkrētu nevar dot. Tālāk par Eiropas regulātoru, kam būtu plašāks pilnvaras, mēs domājam, ka tā ir laba doma šim uh, regulātoram vajadzētu veicināt tirgus atvērtības procesu. Tāpat vajadzētu veidot arī Eiropas uh, tehnikas certifikācijas aģentūru. Un uh, tas arī paaugstinātu uzņēmumu atbildību tehniskās problēmas var uh, radīt nopietnus šķēršļus tirgus atvērtībai. Es atbalstu komisijas eh, ierosinājumu samazināt nodevas eh, vai maksājumus tiem uzņēmumiem, kur izmanto RTMS tehnoloģiju. Tālāk par uh, nodalīšanu. Šis jautājums ir jārisina ļoti piesardzīgi un pragmātiski. Ne, ir jāizvairās no tā, ka kādi pasākumi varētu novest pie cenu pieauguma, un cerams, ka spēsim šo jautājumu atrisināt. Tagad vārds tikā kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos apsveikt Sarakjānī kundzi saistībā ar viņas ziņojumu. Šai pārstrādātajai teksta redakcijai vajadzētu nodrošināt uh, vienotā tirgus attīstību dzelzceļa jomā un kā arī uzlabot dzelzceļa pakalpojumu kvalitāti. Eiropas Savienībā dzelzceļam ir jāattīstās, jo Eiropas Savienība ir relatīvi maza, bet uh, iedzīvotāju blīvums ir visai liels, un tādēļ dzelzceļam ir tik būtiska loma Eiropas Savienības transporta kontekstā. Un tādēļ mēs izteicām priekšlikumu, ka visas galvaspilsētas vajadzētu uh, savienot ar ātrgaitas vilcieniem TNT uh, zonā bet tam ir nepieciešamas lielas investīcijas, un, diemžēl, dažas dalībvalstis nepiešķīra attiecīgo finansējumu, un tas nozīmē, ka satiksme samazinājās, samazinājās pasažieru skaits, kā arī nodarbināto skaits šajā sektorā. Daudzi strādnieki zaudēja savas darba vietas, tomēr netika izteiktas nekādas prasības attiecībā uz uh, globalizācijas fondu uh, situācija šajā sektorā tādējādi netika uzlabota. Tādēļ pirmās dzelzceļa pakotnes īstenošana uh, nav sasniegusi nepieciešamos rezultātus, un, kas attiecas uz uh, regulatoro iestādi, tad ir nepieciešama tāda pati Eiropas aģentūra kā telekomunikācijas sektorā. Deleģēto aktu izmantošanai vajadzētu būt ļoti ierobežotai no komisijas puses, un pirmajā pielikumā ir iekļauts saraksts, saraksts saistībā ar infrastruktūru un saistītajiem elementiem dzelzceļa transportā, kas aizvieto iepriekšējo karti, par kuru jau tā ir aizsījušās ļoti plašas diskusijas. Nobeigumā gribētu teikt, ka pieejai tirgus, tirgum līdzās ir jābūt caurskatāmībai. Protams, ka pakalpojumu kvalitāte ir ļoti būtiska, bet mums jāņem vērā arī darba vietu kvalitāte šajā sektorā, kā arī darba vietu skaits. Paldies! Uh, Zasada kungs, lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Już... Liels paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka iepriekšējie runātāji jau daudz no būtiskākiem aspektiem ir uzskaitījuši, tādēļ izteikšos par uh, par uh, tā, tādiem sīkumiem, varbūt tā varētu teikt, bet bieži vien šie sīkumi ir tie būtiskākie. Uh, komisija tagad ir paredzējusi um, uh, kompensācijas attiecībā uz klusi ritošo sastāvu, un šis jautājums ir raisījis diskusijas, tādēļ rodas arī jautājums par kāda veida kompensācijām tiek runāts, un vai mēs tādējādi nediskriminējam tos dzelzceļus, kuriem ir labāks ritošais sastāvs izmantojumā nekā citiem. Bet tā tad netiek runāts par uh, kaut kādu detaļu maiņu, jo reizēm ir jāiz, jānomaina uh, viss sastāvs, kas varbūt pat izmaksā 50 tūkstoši eiro. Tādēļ rodas jautājums, vai šīs kompensācijas schēma patiesībā praksē darbotos. Uh, jo ir tādas vietas Eiropā, kur pieeja infrastruktūrai visai zema un tādējādi 20 vai 25% uh, kompensācija vai atlaide nesniegs nekādas priekšrocības. Varbūt būtu labāka ideja piedāvāt tiem uzņēmumiem, kas izmanto uh, šos pakalpojumus, viņi varētu piedāvāt pieeju Eiropas finansējumam. Uh, un tādējādi būtu iespēja nomainīt veco ritošo sastāvu pret modernāku. Protams, ka ir ļoti daudz vēl citu svarīgu jautājumu, arī ilgtermiņa līgumi, kas ir ļoti būtiski infrastruktūras pāraudzībai, kā arī deleģētie akti un citas lietas, bet tas jautājums, ko es pirmajā pieminēju, tas man šķiet ļoti svarīgs. Paldies! Paldies! Es domāju, ka dzelzceļam pirmkārt ir jākalpo um, dalībvalstu pilsoņiem ar labiem, labiem dzelzceļa savienojumiem un uh, ērtu transportu. Bet kopumā taču ir jāņem vērā, ka dažādās valstīs ir atšķirīgas struktūras, gan personāla, gan infrastruktūras, gan finansējuma ziņā. Uh, un ir nepieciešams jābūt gūt skaidrību par izmaksām, bet nevajadzētu veidot liekas struktūras, kas, uh, un vai veidot kaut kādas uzpūstas struktūras. Šeit ir jāvērtē situācija katrā dalībvalstī atsevišķi. Kopumā es domāju, ka nodalīšanu nevajadzētu veikt par katru cenu kā tādu pašmērķi. Kopumā mums priekšā ir smags darbs. Es nekādā gadījumā neapskaužu darba dokumenta autori, bet es ceru, ka mēs radīsim labus risinājumus. Paldies! Finally, myself... Paldies! Tātad tā, tā kā viena runātāja atsauca savu uzstāšanos, tad es tā pavisam īsti teikšu referentei, ka šis ir ļoti labs dokuments, un šķiet, ka tas ļoti veiksmīgi raisa diskusijas gan šeit, gan arī uh, attiecīgās nozares ekspertu um, vidū, un man vienmēr prieks, kad arī uh, speciālistus tātad uh, šie dokumenti ieintraģē, un šim tas ir izdevies. Manuprāt, galvenais jautājums šeit būtu caurskatāmība un regulātoru loma. Bet, ja es pareizi atceros, tad gribētu tikai visiem atgādināt, kad mēs uh, pieņēmām sākotnējo rezolūciju, tad mēs patiesībā aicinājām, lai tiktu veikta uh, infrastruktūras nodalīšana no operatoriem. Tātad mēs it kā pieņēmām par šo lietu lēmumu, un tad nu manī tagad sāk mulsināt šie viedokļi, ka uh, par nodalīšanu neviens nemaz tā īsti vairs nepriecājas, bet šo lēmumu mēs pieņemām netik ļoti sen. Nu, protams, cilvēki var mainīt viedokli, bet es tikai vēlējos jums atgādināt, ka tas tā bija. Un arī es vienmēr paturu prātā, ka beigu beigās mums tomēr ir jāsavieno uh, vienotais tirgus ar dzelzceļu. To ir ļoti grūti izdarīt, bet mums ir jātiecas uz šo mērķi, kā to minēja arī Dominika Rīke. Turklāt es arī uzskatu, ka mums jāpārliecinās, lai tas, ko mēs darām, lai nenozīmētu, ka tuvāko gadu laikā atkal vajadzēs pārstrādāt priekš, kad parlaments no komisijas ir pie, tā tad pieprasījis, lai dalību valstis tiktu sūdzēts tiesā, ja tas netiek izdarīts, tad atkal tiek pārstrādāta versija. Un uh, katru, uh, katru parlamentu sasaukuma laikā uh, redakcija tiek pārstrādāta, un tādēļ mums jā, jāizkļūst ārā no šī um, maģiskā loka, kad uh, pārskatītā versija pēc jaunas, pēc jaunas, pēc jaunas, parlaments visu laiku pieprasa, un tad, kad ir kaut, iespēja kaut kā rīkoties, tad tiek paziņots, nē, nē, te padomāsim, ko tad mēs īsti te darām. Tādēļ gribētu no visiem lūgt nedaudz drosmes nedaudz tālredzības. Un, manuprāt, mums vajadzētu ļoti rūpīgi uh, skatīties, ko tad referente saka šajā konkrētajā dokumentā. Un es ar prieku uzklausīšu komisiju tagad. Un gribējuši arī dzirdēt, uh, pie kādiem secinājumiem uh, referenti būs nonākusi, bet nobeigumā uzsvēršu caurskatāmību šobrīd ir tā, ka uh, nav panākta nepieciešamā caurskatāmība starp uh, infrastruktūras operatoriem un dzelzceļa operatoriem, un tas ir fakts. Paskarelī kungam lūdzu vārds. <laughs> Vienu minūti lūdzu. Ja jūs man dosiet vienu minūti, es pateikšu, ka komisija turās pie savu priekšlikuma un neatkāpjas no tā. Ja jūs dosiet man vairāk laika, es atbildēšu un runāšu itāļu valodā. Es gribētu teikt paldies referentei. Es uzmanīgi klausījos komentāros un gribētu sākt ar divām lietām šis jaunais, jaunformulētais komisijas priekšlikums ir veidots, lai uzlabotu likumdošanas ietvaru labāka dzelzceļa kvalitātes nodrošināšanai. Un ir bijusi arī līguma pārkāpuma procedūra pret 13 dalību valstīm Eiropas kopienu tiesā. Uh, ir vēl virkne elementu, kas nepiedar pie pirmās paketes, un komisija izstrādās ziņojumu par tiem 2012. gadā, un tajā būs arī um, runa par to, kā liberalizēt dalību valstu, tad pasažieru pārvadājumu, pakalpojumus. Uh, reālā situācija mainās, un likumdošanai ir jāiet vienā solī vai jātiek pielāgotai, aktualizētai. Un runa nav par to, ka jāmaina reiz trīs, četros gados Eiropas Savienības pamata līgumi. Vēl viens komentārs Serakjānī kundzes ziņojums balsojās uz rezolūciju, kas tika pieņemta šeit pirms pāris mēnešiem, un lielākajā daļā jautājumu mēs esam vienisprātis, tātad parlaments un komisija, un komisija izmanto arī jūsu rezolūciju. Un vēl par daži vārdi par satura jautājumiem, par legur, regulātoru. Uh, ekonomiskais tīklu regulējums, um, tam regulātori, regulātors ir izveidots ar ļoti dažādām, atšķirīgām um, pilnvarām un kompetencēm. Atšķirības starp dalību valstīm ir lielas un mēs raugāmies, lai tiktu pārklāt arī jomas, lai tas attiektos arī uz pasažieru pārvadājumiem. Eiropas regulators drīzāk būs atbildīgs par koordināciju, par viedokļu apmaiņu, proti iespēja vai fórums, kurā esošie regulātori var apmainīties domām, bet ar to nepietiek. Mums jāraugās, kā uzlabot sadarbību starp regulātoriem, kas abi ir atbildīgi par vienu transporta koridoru, bet eh, ļoti, jābūt ļoti uzmanīgiem, piesardzīgiem. Par to teica, par to runāja daudzi eh, runātāji nevajadzētu veidot paralēles kā telekom un enerģētikas sektoros, telekomunikāciju un enerģētikas sektoros sadarbībai starp regulātoriem un telekomunikāciju uzņēmiem valst, dalībvalstīs mums arī ir izveidota iespēja tikties un apmainīties viedokļiem. Uh, Eiropas līmeņa regulātoram vajadzētu uh, spēt pieņemt lēmumus, kas ne tikai skar koridorus, bet ir arī nu, tādi plašāki. Un runājot par ritošo sastāvu, te ir jābūt nu, tādam arī tādam fiziskam kontaktam, uh, lai varētu nodrošināt uh, labu sadarbību starp dalību valstīm un arī, lai nodrošinātu um, drošību. un dalību valstis 2006. un 2007. gadā. Um, jā, apspriedās par dzelzceļa nu, otro pak paketi, bet mums vēl būs jāatgriežas pie virknes jautājumu par tarifa nolīgumiem un to slēgšanu. Uh, Mēs daudz runājam par tā saucamo finanšu arhitektūru attiecībā uz dzelzceļu. Referente ir piekritus vai atbalsta to, kas ir mūsu uh, priekšlikumā, tātad infrastruktūras apkalp, apkalpojošie uzņēmumi ir atbildīgi par šo jautājumu, un parasti infrastruktūra ir attiecīgās valsts īpašumā. Mums ir vajadzīgi ilgtermiņa nolīgumi starp infrastruktūras um, apkalpojušiem uzņēmiem un dalībvalstī, dalībvalstu iestādēm. Ir jābūt arī iespējām vai ir jāizvairās no subsīdijām, kas pārklājas vai kas tiek piesaistītas no citām jomām. Lai nodrošinātu trokšņu līmeņa samazināšanos, ko rada vilcieni, arī par to ir runa jaunajā priekšlikumā. Un